Bene, signori, per favore, se volete prendere posto, possiamo iniziare. Lūdzu, ieņemiet savas vietas. Sāksim tad mūsu šodienas sanāksmi. Tātad mūsu viesi jau ir ieradušies. Es tad sveicu mūsu uzaicinātos eksperts, kurus esam uzaicinājuši šo pēcpusdienu uz mūsu publisku uzklausīšanu ko esam organizējuši kopā ar mūsu kolēģi un draugu Antoniju Panceri. Un e, stipri, tātad runāsim par attiecību stiprināšanu ar valstīm, uz kurām attiec kaimiņa attiecību politika, secinājumu par Maroks īpašo statusu. Tātad šodien pie mums iesojas Nekalanda Buru. Viņš pie mums jau bija pagājušajā septembrī, tad, kad stājās e, savā jaunajā amatā, vadot Eiropas Savienības delegāciju. Tātad Eiropas Savienības delegācija, tā ir nevis Eiropas kopienas delegācija, tad, kad sēs spēkā Lisabons līgums. Un tāpat pie mums ir Jusufs Armrānī kungs, kurš ir Maroks karalists ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs. Viņš pats piedalījās Maroks īpašā status eh, līguma pārunās. Tāpat ir eh, Ivans Mārtiņš no Institūto kompetence de studijos internacionālis, kurš runās par eh, attiecībām starp Eiropas Savienību un Maroku un eh, kāda ir pašreizējā situācija ar šo īpašo statusu Marokai. Tad pirms mēs dodam mūsu viesiem vārdu, es vēlos sākt ar pavisam īsu ievadu, lai sniegtu jums kopēju kontekstu. Nu jau kādu laiku mēs redzam tendenci kaimiņattiecību eh, politikā tātad pozitīvi sadarboties ar valstīm, veidojot eh, labas divpusējas attiecības ar Eiropas Savienību. Ir spēkā vairākas iniciatīvas, Un tās, protams, mūsu partnervalstīm ir ļoti interesantas, bet ne tikai tām. Tā ir sava veida laboratorija. Eiropas Savienība eksperimentē ar jaunām līguma attiecībām, salīdzinot ar tām, kas mums jau ir spēkā attiecībā uz paplašināšanos. Maroka bija pirmā valsts, kurai tika piešķirts šis īpašais status pirms gada. Tā pašā laikā arī attiecībā uz Izraēlu tika mainīts status, Un Izraels gadījumā process tika apturēts sakarā ar konfliktu Gazas sektorā. Eģipte, Jordāni, Tunisija arī ir izteikuši tie pieprasījumi, lai varētu tuvāk pievirzīties partnerībai. Tā kā tā mums likās laba ideja organizēt e, šādu sanāksmi šodien, kur mēs kopā ar mūsu eh, varētu sniegt šādu statusu un, un ko tas mums nozīmētu. Manuprāt, man vajadzētu pieminēt eh, šī parlamenta iesaistīšanos attiecībā uz eh, mūsu kaimiņu attiecībām pagaidām gan ne komisija, ne padoma nav konsultējusies. Uh, un mēs izvēlējāmies Maroku, jo tas mums likās kā visbūtiskākais piemērs. Līdz ar to es došu vārdu uh, mūsu ekspertiem, sākšu ar Landa Burūkungu. Aicināšu jūs iekļauties desmit minūtēs, ja tas ir iespējams, tā lai paliek laiks arī debatēm. Lūdzu. Gracias, senor presidente. Paldies, eh, priekšsēdētājs, dāmas un kungi deputāti. Eh, šodien ir ļoti svarīga diena Eiropas Savienības ārējā politikā, un kā jūs zināt, šajos datumos eh, stājas spēkā Lisabonas līgums, un it īpaši tas eh, skar ārlietu politiku. Tas nozīmē to, ka delegācijas, kas tika sadarbojas ar Eiropas Savienību, 130 tādas ir pasaulē, ir ar paplašinātām e, kompetencēm, tajā, kas attiecas uz e, otro pilāru ārlietu un drošības politikā, un arī tāpat e, pastāvīgā veidā pārstāvētu Eiropas Savienību visās valstīs, kurās Ehm, tā ir klātesošas tādējādi atsakoties no pusgadā prezidentūrām, kas nevienmēr atbilst eh, attiecīgā brīža nepieciešamībai, un tādā veidā nodrošina ārējās politikas eh, nepārtrauktību. Ehm, un es gribētu sniegt eh, skaidrojumu par to, Eh, kas ir īsti šis advancētais status. Vispirms es gribētu norādīt pilnīgi skaidri, ka nolīgums starp Eiropas Savienību un Maroku par advancēto statusu atbilst ekonomiskai un politiskai attīstībai valstī, kas ir devusi iespēju nodrošināt progresu E, kurus, var, kuru varam konstatēt un kas dod iespēju sacīt, ka piemērojot asociācijas nolīgumu un pareizes nosacījumus, tas ir devis iespēju pirmkārt uzlabot demokrātisko un politisko situāciju kopš e, nu jau desmit gadiem, un otrkārt uzsākt e, vairākas ekonomiskās reformas, ņemot vērā šīs valsts modernizāciju un tuvināšanos Eiropai. Tas nozīmē, pirmais tēmats, kad mēs runājam par advancēto statusu, ir tēmats par ad, tēmats atzīšanai no Eiropas puses spēcīgai Marokas tendencei, lai tuvinātos mums politiskā, demokrātiskā un ekonomiskā ziņā. Otrkārt, ja nebūtu šāda advancētā statusa, nebūtu šāda atvancētā statusa, ja nebūtu skaidras um, ap, un dziļas uh, uh, pārliecības un mērķu un apņemšanās uh, no Marokas karalistes puses tuvināties Eiropas Savienībai. Un šī karalistē uzsāka pati diplomātisko stratēģiju, lai uh, varētu uh, panākt šo nolīgumu. Ir runa par to, ka tiek kors, konstatēts, ka ar Maroku mums ir kaimiņa attiecības, kurās mēs apņemamies spēcīgi un uh, pamatīgi tuvināties Eiropai, kas nozīmē apņemšanos novest līdz galam reformas, lai varētu pielāgoties eh, standartiem, principiem, vērtībām, Eh, kurus mēs augsti vērtējam Eiropas Savienībā, tā ir skaidra. Apņemšanās, kura atbilst eh, modernizācijas redzējumam valstī un ārpolitikas eh, stratēģijai, un par to mums sīkāk un precīzāk stāstīs mūsu draugs Jusens Ambranīm atzīt sasniegto progresu pēdējo gadu laikā. Apņemšanās no Marokas puses uh, izpaužas eh, kā pirms gada, 2008. gada oktobrī parakstītais, uh, parakstīta apņemšanās ceļu karte, lai varētu pie šiem mērķiem nonākt. Šī ceļu karte, kas pilnībā saskan ar uh, Eh, kaimiņa attiecību politiku, kur mēs veidojam ar Eiropas Savienību, un tas ir instruments, lai tuvinātos un lai īstenotu šos eh, mērķus. Un kopsavilkumā. Kas tad šajā ceļu kārtē, šajā eh, apņemšanās dokumentā ir sacīts? Pirmkārt, ka mums ir jāveido labāka, spēcīgāka politiskā pārvaldība Eh, un martā notiks eh, galotņu tikšanās Granādā, Spānijā, kas būs pirmā eh, galotņu tikšanās ar Maroku. Otrkārt, ir nepieciešams uzlabot politisko dialogu starp Eiropas Savienību un Maroku, lai mēs varētu ne tikai runāt par divpusējiem jautājumiem, bet arī, lai mēs varētu politiskajā dialogu skatīt visus tos tematus, kas ir ar reģionālu, ar globālu interesi, uh, E, kurā Eiropas Savienībai un Marokai jābūt ar kopīgu redzījumu. Pasaules multipolarizācija, ekonomiskās krīzes sekas, ekoloģiskā krīze, citi jautājumi. Šodien uzliek par pienākumu partneriem un draugiem runāt par tematiem, kas e, iet tālāk nekā divpusējās attiecības. Tāpat arī, ko nozīmē šis status? Šeit ir iekļautas eh, kopīgo val, eh, vērtību iekļaušana standartos, kas dot mums iespēju eh, strādāt efektīvāk. Viens no šādiem jautājumiem tīri politiski ir Marokas apņemšanās tuvināties Eiropas padomēji un Eiropas padomas īstenotajai politikai, jo mēs zinām, ka Eiropas eh, padome ir eh, attīstījusi ļoti daudzus tematus, kas eh, šobrīd arī tiek risināti e, Eiropas Savienībā, un Barokas karaliste ir apņēmusies veidot politisko dialogu attiecībā uz cilvēktiesībām. Tāpat arī ļoti būtisks temats ir attiecināms uz ikviena veida lēmumu, kas dod iespēju tuvināties ekonomiskajiem, sociālajiem eh, standartiem Eiropas uh, Savienībā. Tas nozīmē, ka šeit ir runa par eh, to, ka mēs strādājam pie tā, lai uh, Maroka varētu nākotnē tikt integrēt iekšējā tirgū. Tas uh, tiek arī risināts ar valstīm, ar kurām mēs vadām iestā, iestāšanās sarunas, bet šajā gadījumā šeit nav iestājas perspektīvas. Un es vēlos uh, atkārtot, ka šī tuvināšanās ir brīvprātīga no Marokas puses, kas, kura ļoti labi apzinās, ka šeit nav runa par iestāšanos, bet savas, savai iekšējai pārveidei un modernizācijai vēlas uh, tuvoties akī kominotēru nosacījumiem, runājot eh, par nākotnes attīstību. Un eh, tā tad šis dokuments ir parakstīts pirms gada, kur tad mēs esam šobrīd. Mēs esam pavirzījušies krietni politiskajā dialogā, sadarbībā arī taiskaitā apvienotajās nācijās, tāpat arī ļoti auglīgā sadarbībā ar uh, cilvēktiesību ziņā, tāpat arī progress eh, tuvinoties Eiropas padomēji. Ir tiesa, ka mēs tik daudz neesam pavirzījušies uz priekšu sarunās par eh, tirzniecību, lai gan mēs esam tuvu lauksaimniecības nolīgumam, tomēr ļoti daudz atlicis eh, darāmā pakalpojumu sfērā. Un runājot par nepieciešamību pēc e, noteikumu konverģences, mēs neesam skaidri nosprauduši Marokas apņēmību nu, apņemšanos eh, tuvināšanās ziņā. Mēs esam īstenojuši eh, sagatavojuši dokumentu kopā ar Marokas kolēģiem, kas dod iespēju mums dziļākā veidā eh, sniegt analīzi, kuru šobrīd nevarēšu sniegt par tiem soļiem, kas jau ir spērti ieviešot šo konverģenci. Tālāk E, kādi tad ir lieli izaicinājumi? Ar to es arī priekšsēdētāji beigšu savu uzstāšanos. Tā tad uzaicinājumi nākotnē. E, pirmkārt, e, ir runa par to, ka ir jāpabeidz ekonomiskās un tirdzniecīskās sarunas, ko mēs esam uzsākuši, lai mēs, balstoties uz paveikto, varētu veidot jaunu E, tirsniecības nolīgumu, kas būtu padziļināts un daudz ambiciozāks, kas patiesi dodu, mums, dot mums iespēju tuvināt ekonomiskos e, spēlētājus un integrēt Maroku iekšējā tirgū. Tas būtu pirmais uzdevums kas, nu redzēsim, kā, kas notiek tuvāko mēnešu laikā, bet e, ticamība tam, ka mēs varētu iztenot šo statusu, ir atkarīga no mūsu spējām pabeigt esošās sarunas un nospraust plašāku, ambiciozāku perspektīvu. Tālāk otrais izaicinājums, kas pilnīgi noteikti ir pats eh, kodols tam, eh, kāda varētu būt šī advancētā statusa realitāte, ir eh, regulu, regulējumu konverģences plāns Tuvāko mēnešu, tuvāko nedēļu laikā Marokas draugiem ir skaidri jānosaka, kāds ir viņu ambīciju līmenis, runājot par reglamentu tuvināšanos. Kādās jomās viņi uzskata, lai mēs uz, uh, uzskata, lai mēs uzsāktu, vai tie būtu finanšu pakalpojumi vai cita joma, kāda ar tā nebūtu. Un pēc tam tiktu noteikti plāns konkrētā laika termiņā, kas noteiktu attiecīgās apņemšanās konkrētajās jomās un arī darbu grafiku un kalendāru, jo tas dotu mums iespēju pēc tam e, izvērtēt, kā tad viss tiek e, virzīts uz priekšu, kā risināts un dotu iespēju šim instrumentam nodrošināt objektīvu izvērtējumu notiekošajam. To mēs mēģinātu pabeigt eh, tuvāko mēnešu laikā. Mēs uzskatām, ka tas ir iespējams, ir nepieciešams eh, ieguldīt daudz darba, ļoti daudz no Marokas administrācijas un e, valdības puses, un vēlos sacīt deputātādāms un kungi, šo divu mēnešu laikā, kopš es strādāju Marokā, esmu vairāk kā jebkad pārliecināts pār. E, valdības administrācijas reālo apņemšanos iedzīvināt šo advancēto statusu. Mēs apzināmies, ka tas ir ļoti ambiciozs un ļoti sarežģīts, un arī bez jebkādām šaubām, ja mēs šos mērķus sasniedzam, tad mēs varēsim piešķirt pievienoto vērtību uh, tam, ko mēs saucam par asociācijas nolīgumu. Šobrīd Maroka ir vienīgā valsts, ar kuru mums ir advancētā statusa sarunas. Tā nav kāda konkrēta juridiska norma, bet politiskās kompromiss, politiska apņemšanās, kas attīstās un, un deklinējās un, un, un tiek skatīts, ņemot vērā politisko attīstību, lai varētu piešķirt lielāku kapacitāti dialogam, lielāku kapacitāti attīstībai. Uh, un lai varētu mūs padarīt par sabiedrotajiem risinot uh, politiskās krīzes un citas, ar kurām mēs jāsaska, jāsaskarās visiem, un it īpaši, kas ir dramatiskas vidējos austrumos. Mēs esam procesa sākumā, un ja mēs strādājam sekmīgi, ja Maroks valdība darbojas sekmīgi, tad es domāju, ka mēs būsim labākā situācijā, lai mēs veidotu tādas kaimiņa attiecības, kas nodrošina stabilitāti, drošību un ekonomisko progresu. Paldies, priekšsēdētāji! Grazie, signor Landaburo. Ora la par... Paldies, Landaburo kungs. Tagad došu vārdu Jusufam Ranī kungam, kurš ir Marokas karalists ārlietu ministrijas ģenerālsekretārs. Lūdzu. Jo, uh, eh, quisiera en primer lugar. Kārt, paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties eh, priekšsēdētājiem par uzaicinājumu šajā publiskajā uzklausīšanā ar Eiropas parlamentu E, kurai, e, kurai mana valsts piešķir ļoti lielu vērtību. Kā jau sacīja vēstnieks e, Landa Būro Marokā, manai valstī ir strateģiski svarīgas. Marokā vienmēr ir strādājusi jau kopš Eiropas integrācijas procesa sākuma lai varētu nepārtraukti padziļināt e, saiknes ar Eiropas Savienību. Un, kā jau jūs priekšsēdētāji sacījāt, Eiropas Savienība no savas puses vienmēr ir uzskatījusi Maroku kā sabiedroto, privileģētu sabiedroto Eiropas vidusjūras telpā. Un tāpēc šodien mūsu klātbūtne šeit ir gandarījuma iemesls gan Eiropas pusē, gan Marokas pusē, jo Marokai asociācijas līgums ar Eiropu ir prioritāte mūsu valdībai. Tā ir strateģiska prioritāte un arī iespēja attīstīt lieliskas parauga veida attiecības. Kā jūs zināt, uh, Marokā kopš 13. Eh, oktobra 2008. Eh, gadā ir uzsākusi Euratopa asociācijas līguma ar Eiropu. Un tas eh, bija iespējams pateicoties kopīgajam dokumentam ceļkārtei, kurā ir norādītas galvenās attiecības un galvenie mērķi abu pušu sadarbībā visās dimensijās, kuras mūs interesē. Vis, E, Man rīcībā ir tikai desmit minūtes, tāpēc nebūs visai viegli jums izklāstīt visas savas pārdomas par nozīmīgajiem procesa e, momentiem, kas ir devuši iespēju izstrādāt šīs jaunās partnerattiecības, lai vēlāk varētu definēt aktualitātes e, un risināt konkrētos mērķus, kā arī raudzīties e, nākotnes perspektīvās. Marokā vienmēr ir strādājusi, lai varētu e, padziļināt savas saiknes ar Eiropas Savienību saskaņā ar e, Romas līgumu garu, un tas skaidri izpaužas a, e, caur tirsniecības nolīgumu, kuru mēs parakstījām jau 69. gadā ar tā laika Eiropas e, ekonomisko kopienu. E, tāpat arī vēlāk tika pieņemts padziļināts ekonomiskās sadarbības. E, pēc 14 gadus vēlāk pēc tam, kad tika parakstīts šis līgums, un deviņus gadus vēlāk pēc tam, kad sākās eh, sadarbība ar Maroku, un piecus gadus vēlāk pēc tam, kad tika uz, uzsāktas eh, kaimiņa attiecību plāns, bija pilnīgi dabiski, ka mūsu attiecības eh, attīstās uz daudz ambiciozākiem un konkrētākiem mērķiem, un tas deva iespēju plašāku atvērtību Eh, asociācijas līguma ietvaros. Un, un kā jau sacīja Lada Būrokungs, eh, Tā ir, tā, tas ir gan Marokas, gan Eiropas Savienības uzdevums. Maroka vienmēr ir paudusi savu labo gribu piedalīties procesā, kurš kļūst aizvien ambiciozāks un labāks. E, tas e, var tikt skaidrots ar privileģēto Marokas e, atrašanās vietu tikai 14 km attālumā no Eiropas. Tāpat arī ļoti citi, citi jautājumi, kas ir saistāmi ar tuvu atrašanos Eiropas Savienībai. Mūsu valsts ekonomika atbalst, eh, apmierina makroekonomiskos kritērijus Maastrichtas eh, dokumentos, tā ir spēcīga ekonomika ar ambiciozām reformām un samazinot deficītu. Tāpat arī es vēlos eh, piebilst sekojošo. Eiropas kaimiņa attiecība politika, kas tika izveidota 2003. gadā, un kurā Maroka bija viena no pirmajām valstīm, kas atbalstīja un kuras principi ir, kā jūs to zināt, pastiprinātā eh, sadarbība un diferencēšana ir ļoti nozīmīgs solis Marokas acīs un ir viens no eh, diviem principiem, kas izceļ mūsu eh, valsts lomu un nozīmi reformās, kuru Maroka atbalsta kopš paša sākuma. E, tāpēc e, advancētajā statusā mēs esam jau konkretizējuši, ka šeit tiek atspoguļotas padziļinātas ambīcijas un strateģiskais redzējums. E, mūsu attiecībām ar Eiropu un arī atspoguļo mūsu, atspoguļo, atspoguļo atbalstu, kur mēs esam saņēmuši no Eiropas Savienības puses šo strateģisko opciju sakarā, kas ir pieejams Marokā, un arī modernizācijas procesam, demokratizācijas procesam, e, kas ir uzsākts un kas turpinās Marokā. Es e, neieslīgšu šobrīd detaļās par advancēto statusu, tikai vēlos norādīt to, ka Marokai pirms tiek noslēgts vai uzsākts sarunas, mēs esam meklējuši atbalstu no visiem Marokas politiskiem spēkiem, no NVO ar integrētu un visaptvarošu pieju, jo mums vajadzēja šos pūliņus apvienot un nodrošināt visu spēlētāju, visu institūciju dalību, gan politisko, gan NVO. Tāpat arī mēs esam izvēlējušies strādāt ar pieaugošu e, dinamiku, un 13. oktobrī 2008. gadā tādējādi tika pieņemta ceļa karta, kas izpaužas kā konkrētas darbības, konkrēti plāni, ar ritmu, kas ir gan līdzsvarots starp uh, trim dimensijām - politiskā, ekonomiskā un humānā dimensija šajā advancētajā statusā. Kāpēc tad tiek veidot šis advancētais status? Jo Maroka ir panākusi jaunu dinamiku savās attiecībās ar Eiropas Savienību, un mums ir jātv, jāmeklē ambiciozāks pamats, ambiciozāks ietvars mūsu attiecībām. Mums jau ir ļoti nozīmīga pieredze un interesantā pieredze ar Eiropas Savienību. Mēs esam eh, piedalījušies tādās misijās kā Altēja mieru uzturēšanas misijās, tāpat arī mēs esam eh, iesaistījušies OpenSky un Galileo projektos, un tādējādi ir pilnīgi normāli, ka mēs tagad uzsākam jaunu dimensiju mūsu attiecībās. Un ko mēs tagad esam panākuši gadu vēlāk? Eh, es domāju, ka politiskā līmenī mēs esam eh, sasnieguši ļoti daudz. Pirmkārt, ir ļoti nozīmīgas uh, sadarbības e, e, pamats ekops e, politiskajā un drošības sadarbībā. Mēs esam diskutējuši ar mūsu sabiedrotiem ļoti nozīmīgas drošības tēmas, kā Alkaida situācija Ārābu Magrib valstīs, situācija transatlantiskajā jomā, un šobrīd ir ļoti e, daudz citu politisku dialogu, kur mēs kā sabiedrotie varam piedalīties un nu, e, sniegt savu redzējumu. Tāpēc mūsu prāt tas ir ļoti rodrīgi gan mums pašiem, gan mūsu Eiropas sabiedrotajiem. Tāpat arī mēs esam paturējuši nozīmīgus, uzturējušus nozīmīgus satars ar pašreizējo Zviedrijas prezidentūru. Mums ir notikušas sarunas, e, sarunas par Eh, par eh, lielāku, plašāku Eiropas Savienības klātbūtni Marokā, un arī mēs esam uzsākuši sarunas, eh, cil, sarunas cilvēktiesību padomus līmenī. Un ir vēl citi jautājumi, kas ir uzsākti, kur darbība uzsākta, veidojot šo politisko dialogu. Mums ir ļoti nozīmīgas attiecības ar Eiropas padomi, Tālāk runājot par ekonomiskiem jautājumiem. Vispirms runājot eh, par ekonomiku, es gribētu tomēr pieskarties parlamentāriem jautājumiem, un es gribētu pasvītrot šajā līmenī to, cik nozīmīga Maroks acīs ir šī joma, šis aspekts, un cik nozīmīgi ir stiprināt starp parlamentu dialogu. Tāpēc eh, es gribētu izmantot iespēju, lai nāktu klajā ar aicinājumu konkretizēt šo jaukto parlamentāro eh, eh, delegāciju starp eh, Marokas un Eiropas Savienības parlamentiem. Marokā tika, parlamentā tika sasauktā īpaša sesija, kurā piedalījās Eiropas valstu vēstnieki, lai risinātu šo advancētā status tēmu, jo mūsu parlamentā Marokā politiskās partijas ir ar ļoti augstām, lielām gaidām, un šis advancētais status attiecībās ar Eiropas Savienību ir tik tiešām, kā jau es sacīju, veidojas ļoti lielas gaidas un cerības. Tālāk runājot par jautājumiem, kuriem pieskarās jau Landa Būru kungs. Eh, manuprāt, no viņa pieminēta ārkārtīgi svarīga ir eh, eh, reglamentārā regulējuma konverģence, kam mēs piešķiram īpašu prioritāti, jo mēs vēlamies aizvien tuvināties, vēl vairāk tuvināties Eiropas tirgumu, un mēs esam gatavi īstenot visas nepieciešamās reformas, lai virzītos būtiski uz priekšu dažādajās sarunās gan runājot par pakalpojumu liberalizāciju, gan e, runājot par lauksaimniecības produktu tirgu. Strateģiskais e, fokus, lai varētu īstenot jauno nolīgumu, ir nozīmīgs e, Marokas integrēšanai Eiropas vienotajā tirgū. No otras puses, un balstoties uz principu, ka šis advancētais status ir ļoti nozīmīgs visu faktoru ziņā, mēs esam e, dev, e, lūguši apzināties visiem spēlētājiem ekonomiskajā ziņā, uzņēmējiem, citiem, to, cik nozīmīgi ir atbalstīt š, e, šī advancētā statusa nolīgumu. Runājot par citiem jautājumiem ekonomiskajā ziņā es gribētu izcelt īpaši. Likumdošanas tuvināšanu intelektuālā īpašuma ziņā, cīņā pret e, viltojumiem un to, cik nozīmīgi ir stiprināt juridiskos pamatus e, patērētāju tiesībai sardzības ziņā. E, cilvēktiesību ziņām humānajā ziņā runājot par e, augstākās izglītības sistēmu e, tuvināšanu ir ļoti daudz e, paveicams. Tāpat arī ļoti nozīmīga būtu Marokas dalība dažādās Eiropas aģentūrās, kas ir nozīmīga gan izglītošanā, kas ir prioritāte manā valdībā, un attiecībās starp Maroku un Eiropas Savienību. Eh, ir tiesa, ka man vairs nav pārāk daudz eh, laika atlicis. Es gribētu pieminēt vēl divus tematus - eh, finanšu atbalsts un perspektīvas raugoties no Barokas puses. Runājot par finanšu dimensiju. Šajā sadarbībā Maroka ir gandarīta pār sadarbību ar Eiropas Savienību šajā jomā un pauž vēlmi, lai advancētā statusa īstenošana uh, E, vēl vairāk stiprināt šo sadarbību, ņemot vērā jau sasniegto šajā sadarbībā, kā arī Mārokas absorpcijas kapacitāti. Es e, šeit vēl spiebilst, ka debašu laikā Marokā par attīstību līdz 2013. gadam mana valsts ir e, daudz runājusi par sociālo dimensiju un e, cilvēku resursiem. Manuprāt, tā ir ļoti nozīmīga dimensija, un tāpēc visās sarunās mēs uzstājam uz to, lai Eiropas Savienība varētu mūs pavadīt un atbalstīt e, ceļā uz šo advancēto statusu. Mēs rēķināmies ar jaunajiem resursiem, kas varētu Marokai palīdzēt nodrošināt šo attīstību, jo Marokas ambīcijas ir skaidras, valsts griba ir skaidra un mūsu apņēmība strādāt e, e, Eiropas kaimiņu attiecību ietvaros ir skaidrā. Un iepriekš jau Landa Burūkungs eh, to jums sacīja, mēs esam gatavi strādāt, lai veidotu jaunu instrumentu, kas varētu nomainīt pašreizējo pamatu, likumdošanas pamatu, un kas varētu būt ambiciozāks un varētu atbalstīt Maroku šajā darbā. Mēs esam izveidojuši pamatus trajektorijai, kas katru reizi kļūst ambiciozākā, un kas nākotnē varētu mūs vest pie jauna E, instrumenta pieņemšanas Eiropas kaimiņa attiecību politikā. Un, nobeidzot, e, kāda tas tad ir Marokas lielākās cerības, e, ko tā liek uz šo, šiem dokumentiem? Maroka vēlas celt savu sadarbību asociācijā ar Eiropas Savienību un rēķinās ar atbalstu Eiropas parlamenta un nākotnes Spānijas prezidentūras puses, lai varētu pieņemt un konkretizēt E, darbības, kas ir jāizteno jauktās parlamentārās komite, komisijas veidošanu starp e, Eiropas un Marokas parlamentu. Tāpat stiprināt e, dialogu un politisko dialogu gan ministru, gan specializēto grupu līmenī sadarbībā ar Eiropadomi, tāpat arī un ar Eiro, kā arī darba grupas par advancēto statusu un arī piesaistīt jaunus spēlētājus, tādus kā NVO un Marokas teritoriālās vienības, reģionus un citus tematus. Ir jāpiebilst, ka ir vēl citi jautājumi, kuros mums jāvirzās uz priekšu, kā piemēram personu brīvā pārvietošanās Mēs eh, apzināmies, ka šie ir jūtīgi jautājumi, taču mums ir jau pieredze darbā ar un sadarbībā ar Eiropas Savienību. Un šobrīd ir stājies spēkā jaunais Lisabonas līgums, un Maroka ir gatava skatīt visus instrumentus, lai varētu veidot attiecības katru reizi ambiciozākas ar Eiropas Savienību. Paldies! Grazie, signor segretario. Jā, paldies ģenerālsekretāra kungam. Tālāk dosim vārdu Institūto Komplutens de Studios Internacionāles pētniecības direktoram Ivanam Mārtenam Lūdzu. E, gracias a todos, e... Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem par uzaicinājumu. Uh, Eh, piedalīties un dalīties savos iespējos par šo advancēto statusu. Kā jau man tika lūgts, es eh, koncentrēšos uz to, ko tad, eh, cik nozīmīgs tad varētu būt, cik nozīmīgs šis jautājums būtu sadarbībā ar citām valstīm, un es galvenokārt gribētu koncentrēties uz trim asīm šajā procesā jau uz Landu Lambranīkunga pieminēto pieminē tāpat arī uz to pievienoto vērtību, ko varētu sniegt atlancētais status, un treškārt, kāda tad ir, cik konsekvents ir šis atlancētais status kaimiņa attiecību ietvaros, raugoties no Eiropas Savienības puses. Un pirms es sāku skatīt jautājumu pēc būtības, es gribētu pasvītrot, kas no neatkarīgs novērotājs un Mana vienīgā apņemšanās ir tāda, ka, ka mērķis veidot patiesu drošības eh, un sadarbības telpu starp Eiropas Savienību un partneriem ir ļoti nozīmīgs. Ar šo prizmu arī veidoju savu analīzi. Un otrkārt, es gribētu likt uzsvaru, neraugoties eh, tik daudz uz Maroks apņemšanos, kas jau, manuprāt, tika pietiekami pasvītrota gan Amranī, gan Ladabūru kunga puses, bet gribētu eh, raudzīties no Eiropas Savienības eh, perspektīvas eh, un valstu gatavības īstenot šos jautājumus. Jo, manuprāt, šis jautājums arī pietiekami jāpēt no šīs puses. Un advancētais status praksē varētu būt konkrēta izpausme kas eh, skaidri paužas, eh, izpaužas Eiropas Savienības sadarbībā eh, ar kaimiņu valstīm, kopš 2003. gada veidot kaimiņu attiecību politiku, un kas varētu tikt īstenots ar salīdzinošās analīzes procesu palīdzību. Ir ļoti interesanti nesenā aptaujā, ko veica Eiropas komisija par asociāciju ar Uh, vidusjūras valstīm, un uz kur atbildēja 350 eksperti. Uh, šī sadarbība ir ļoti pozitīva. Aptuveni 70% no aptaujātajiem uzskatīja, ka tas ir solis uz priekšu un vidusjūras reģionam ir piemērojams diferencē, e, diferencējums redzējums. Kādi tad ir kritēriji šādai diferencēšanai? Mēs nevaram e, neko skaidrāk runāt, ja mums nav skaidri kritēriji. Pirmkārt, tie ir kaimiņu attiecību plāni. Piemēram, Marokas gadījumā šeit mēs runājam par deviņām e, prioritārām jomām, 89 mērķiem un ap 300 darbībām. Tā. Un Tādējādi mums ir jā, jāizvāk no šejienes skaidri kritēriji, jo e, e, tieši tāpat mēs darām ar visiem darbības plāniem. Tāpat arī e, runājot par uh, Eh, virzības eh, ziņojumiem, kas jau tiek publicēti trīs gadu gaitā, mēs eh, daudz skaidrāk skatām šos jautājumus, un šeit ir ne tikai ziņojumi par virzīšanās uz priekšu, ne tiek, tikai tiek aprakstīts paveiktais, tas ir pirmais solis publiskā caurskatāmība, bet nav standartizētas schēmas, netiek izmantot vienu un tie paši kriteriji, lai varētu analizēt atsevišķas valstis. Tas nozīmē, ka mums ir grūti veikt salīdzinošo analīzi Un eh, tādajādi eh, mēs nevaram uzraudzīt tos pašus politiskā monitoringa principus, kas tiek, teiksim, īstenot Eiropas Savienības eh, iekšienā. Un šis ir E, temats, kas tiek skatīts darbā, kurus koordinēju un kurā mums ir aptuveni 30 priekšlikumi, lai piešķirtu sociālo dimensiju un kur šie jautājumi tiek skatīti padziļināti. Un tad, kad e, ņemot vērā kaimiņa attiecību politiku, mums nepiešķir šos instrumentus, mēs, mums ir praktiski jāskata šie jautājumi un tādējādi mēs apzināmies, ka 2008. gada e, septembrī Eiropas Savienība uzsākā uh, attiecību uzlabošanas procesu ar Izrēlu, un tika paz, eh, publicēts ziņojums, eh, ziņojums, kurā tika norādīts, ka netiek ņemt vērā cilvēku situā, cilvēktiesību situācija okupētajās teritorijās. Tādējādi mums ir. Mums bija e, daudz sarežģītāka e, E, izvērtēt šo procesu. Marokas gadījumā šķiet, ka ir vienprātība par to, ka ir notikusi virzība uz priekšu advancētā status ziņā, taču e, nekavējoties vēlāk, dažas nedēļas vēlāk pēc dokumenta parakstīšanas, Eiropas Savienības e, ārlietu ministru padome nāca klājā ar plašu paziņojumu, skaidrojot īpašās attiecības, kas tiks veidotas ar citām kaimiņu valstīm, ieskaitot eh, Tunisiju, Ēģipti, Jordāniju. Un šajā gadījumā eh, mazliet izplūda advancētais status Marokai, jo tas tika eh, ļoti lielā mērā vispārināts. Un es domāju, ka tas būtu pirmais analīzes elements. Otrais elements, kāda ir pievienotā vērtība advancētajam statusam, jeb. Ja Citiem vārdiem runājot, eh, cik lielā mērā eh, šis status ir advancēts. Un skatoties kaimiņattiecību politiku ietvaros, Eh, un attiecinot to ne tikai uz Dienvidu Eiropas, bet arī uz, eh, uz Dienvidu kaimiņiem, bet arī uz Austrumu kaimiņiem, ir jāatrod atsaucas elements, kādā, cik lielā mērā var izvērtēt šo advancēto statusu un kādā loģikā būtu skatāms šis modelis Eh, kurš tika paziņots tieši tajā pašā dienā, kad eh, Briselē tika paziņots advancētais status. Runājot par Marokas advancēto status kopīgais dokuments, eh, kas ir informācija mūsu rīcībā, protams, mēs varam runāt pār ievērojamu virzību uz priekšu gan politiskā dialoga ziņā, ir zināma virzība uz priekšu runājot par cilvēktiesībām E, dalībā Eiropas konvencijā, cil cilvēktiesību konvencijā, bet reāli runājot pats dokuments par advancēto statusu e, tiek skatīts vairāk kā ceļu karte, kas piedāvā perspektīvas Marokai, bet ne pārāk daudz piešķirot konkrētu saturu. Un tagad trīs piemēri. Ja mums ir jāziņo kādas, tad ir trīs prioritātes Marokai attiecībās ar Eiropas Savienību. Uh, Trīs prioritātes eh, bija visās atbildēs lauksaimniecība, finanšu palīdzība un personu mobilitātē. Šajās trīs jomās nav vērojama nekāda virzība uz priekšā. Runājot eh, pat par lauksaimniecību jānorāda, ka jau esošās sarunas tiek apturētas. Tāpēc mums ir eh, jādomā par jeb kuru virzību uz priekšu, tāpat arī atpakaļ uzņemšanas līgumi, un mums ir jāapzinās arī, ko dara eh, pretējā pusē. Mēs nekad neesam apsprieduši jautājumi, ka jā, mārokā pārakst atpakaļ uzņemšanas eh, līgumu, tad mēs eh, no savas puses atvieglotu vīzu režīmu. Tāpēc mums ir jārunā par Eiropas kompromisiem vairāk nekā Marokas kompromisiem šajam gadījumā. Un tāpat arī vēl viens solis uz priekšu tas varētu būt, ar kur palīdzību mēs varētu eh, fi mobilizēt finanšu resursus, advancētā statusa Um, īstenošanai, bet uh, līdz 2014. gadam mēs neko grozīt nevaram. Šis advancētais status šobrīd vairāk ir kā etiķete ar politiskā vēstījuma, politiskā signāla vērtību, ar uh, tādu vērtību, kas norāda uz pušu apņemšanos, bet bez skaidra satura. Tas vairāk uh, pievērš uh, uzmanību, un es gribētu arī to uh, darīt zināmu, ka advancētais status tādās redzamākās daļās, piemēram, galoķu tikšanās starp Eiropas Savienību Maroku, jau būs notikušas eh, vairāk nekā pēc gada, kad eh, salīdzinot ar to, ka dokuments tika parakstīts 2008. gada oktobris un 2010. gada mārts. Tātad šeit ir pusotrs gads vidū. Bet, ne, nu, bet tas nav kaut kas, kas notiek nekavējoties un kas tiek uzsākts ar galoķu tikšanos. Un tālāk, tad, kad mēs salīdzinām advancēto statusu. Uh, ar to, ko padomes saka savā paziņojumā, um, kas pieņems 2008. gada decembrī attiecībām ar Izraēlu. Šeit mēs runājam par ļoti eh, daudzpusējo raksturu, bet Bet eh, struktūrāli runājot, mēs varētu šeit runāt par jaunu modeli. Šis jaunais attiecībais, eh, kaimiņa attiecību eh, modelis ir jāskatā pas, politiska dialoga ietvaros, padziļinot un paplašinot brīvās tirzniecības zonas, tādās jomās kā pakalpojumu, lauksaimniecība kā arī parakstot jaunu instrumentu, jaunu nolīgumu vai līgumu eh, sadarbībai ar kaimiņu valstīm. Un tas parādās visos eh, pastiprināto uh, attiecību nolīgumos ar Eiropas uh, Savienību. Un tādējādi es nonāku pie sava nākamā diskusijas elementu, kas ir konsekventums, koherence šajās diskusijās no ārpuses raugoties tātad, eh, no tāda viedokļa, personas viedokļa, kas neveido šīs attiecības. Eh, tās ir sarežģīti izveidojamas. Nav politisku dokumentu, kas izveidotu šādu konsekvenci starp līdzekļiem un mērķiem un eh, konkrētajām īpašajām attiecībām kas ir skatāmas šajā sakarā, piemēram, attiecības ar Izrēlu, attiecības ar Tunisiju e, vai citos jautājumus. Un mēs nonākam pie zināma, ap, e, zināma apmulsuma un pie zināmas e, neskaidri paustas diskriminēšanas attiecībās starp uh, Eh, vidējo austrumu valstīm un, un eh, vidusjūras dienvidkrasta valstīm, kur tiek eh, atvēlēts zināms budžets. Un četras tematiskās platformas, kas tika īstenotas nav atradušas savu, savu atbilstošo vietu advancētajā statusā. Tāpat arī runājot par vīzu režīmu atvieglošanu un Eiropas darba tirgus atvēršanu, nav atspoguļota pat nekā perspektīva advancētā status dokumentā, vai arī programma, kas tika uzsākta Austrum asociācijas e, e, nolīguma ietvaros, gan runāt par institūciju veidošanu, gan centralizētā, gan decentralizētā līmenī, E, nav tikusi skatīta Marokas advancētā e, e, statusa ziņā. Man vēl tikai pusotru minūtu priekšsēdētāji, un es beigšu savu uzstāšanos. Manuprāt, ka ir piemērots brīdis, lai saliktu lietas pa plauktiņiem šajā jautājumā, kuru pat ekspertiem ir ļoti grūti saprast, uh, visus šos jautājumus, kas papildina Eiropas kaimiņattiecību politiku. Un eh, es ceru, ka tad, kad mēs sagaidīsim pirmo galotņu tikšanos martā starp Eiropas Savienību un Maroku, tad šeit ceļakārte būs ar konkrētāku saturu un pievienotu vērtību advancētajam statusam, un es domāju arī, ka to mēs varētu skatīt no vispārīgākas perspektīvas, lai labāk varētu saistīt Eiropas kaimiņa attiecībās e, tās virzības uz priekšu, kas ir konkrētos sektoros, konkrētās jomās panāktas. Jo šobrīd mums ir globāli izvērtējuma uzdevums visās jomās, visos sektoros, e, kurās ir iesaistīta Eiropas kaimiņa attiecību politika un atsevišķi ir advancētais status, taču nav kopīgi izvērtējuma. Otrkārt, vajadzētu izveidot tādas eh, pa, eh, paketes ar pasākumiem, kas eh, varētu tikt vienlīdzīgi attiecināms uz visām kaimiņu attiecību valstīm un kas dotu iespēju modulēt šīs attiecības atkarībā no tā, kādā līmenī ir asociācijas līguma, piemēram, ar Alžīriju minimālais nolīgums līdz pat uh, paplašinātu attiecību veidošanai un uh, Tādējādi šeit tas nozīmētu dalību kopīgā lauksaimniecības politikā, reģionālajā politikā, kas ir ļoti lielas nozīmīgas Eiropas Savienības politikas, un tas dotu iespēju veidot schēmu attiecības ar maināmu ģeometriju piemēram, Tunisas gadījumā ir iespēja veidot eh, lielāku ekonomisku sadarbību, bet nav iespēju eh, veidot, eh, padziļināt dialogu, teiksim, cilvēktiesību jautājumā. Un tas nekavē padziļināt at, attiecības tur, kur tas ir iespējams. Man, tomēr, manuprāt, ir steidzamā kārtā jāsaliek pa plauktiem, jāsaved kārtībā šīs attiecības, un e, šobrīd tas vēl nav izdarīts. Paldies. Grazie, profesor Martīni. Prima di dare corso al dibattito. Paldies, Martin kungam. Pirms mēs sāksim debatas, es vēlētos sveikt arī delegāciju no Vidus jūras cilvēktiesību organizācijas, mums ir pārstāvi no Mārokas nevalstiskajām organizācijām, un pieejas jūs eh, varēsiet eh, saņemt arī šīs organizācijas publicēto ziņojumu par situāciju cilvēktiesību jomā Marokai tuvojoties Eiropas Savienībai. Roberts Atkins, lūdzu, pirms. priekšsarētāji. Man tad eh, tiešām paveicies, ka esmu pirmais, kur debatēs. Viens jautājums. Eh, tad man tiešām, patiešām interesēja šīs prezentācijas. Man bija eh, ļoti laba iespēja uzklausīt dažādos viedokļus. Es tad vēlos noskaidrot, vai tiešām visi cilvēki meklē kaut kādu labumu, ekonomisku, politisku vai savādāk sākot kādu procesu. Un vai visi trīs kas šodien uzstājās mūsu viesi, varētu paskaidrot, vai viņi redz to kā tikai administratīvu e, procesu, jeb arī kā politisku. Jo politisks tad nozīmētu to, ka Maroka, ja tā varētu teikt, mēģina izveidot attiecības, kas pietuvinās gandrīz līdz e, dalību valsts eh, statusam bet nesasniedz to. Un otrs jautājums, vai tas nu, nozīmētu, ka šis būtu kā šablons eh, citām valstīm, piemēram, Turcijai? Tas ir strīdīgs jautājums, vai Turcija kļūs vai nekļūs par dalību valsts, un eh, vai eh, tā nebūtu šāds piemērs izmantojams. Neviens no jums nepieminēja imigrācijas jautājumu. Vai tas ir problemātisks jautājums, vai par to tiek runāts sarunu laikā un kāda ir secinājuma bijuši? Tālāk vai Marokas valūta ir piesaistīta eiro, un ja nav, tad ko tas nozīmē attiecībā uz ekonomisko sadarbību, kas šobrīd ir izveidota? Un pēdējais tāds vispārīgs jautājums. Vai šis var kalpot kā šablons nākotnes rīcībai? Šeit vairāk atsaucos uz eh, profesoru Martinu sacīto, ka tas visdrīzāk tā nebūs. Vai to var atkārtot arī attiecībā uz citām valstīm? Paldies! Jā, paldies. Štrāsar kungs, lūdzu. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies. Vēlos arī apsveikt visus tos, kas palīdz attīstīt, padziļināt, at, padziļināt attīstības ar Maroku. Tas tiešām ir ļoti labi, jo gan uh, vidusjūras valstīm tas ir svarīgi, arī visai Eiropai tas ir svarīgi, jo mēs apzināmies, ka Eiropas Savienībai ir atbildība. It īpaši atbildība attiecās uz vidusjūras valstīm, jo mums ir jāveido sadarbība un jāveido veiksmīga sadarbība. Tāpēc arī vēlos pateikties arī Marokas oficiāliem pārstāvjiem par to, ka viņi no savas puses ir centušies maksimāli ieguldīt šajā procesā. Man ir jautājums, kas uh, Eiropas Savienības iedzīvotājiem ir īpaši tuvs, un tas ir saistīts ar drošības jautājumiem, kā ir ar nolīgumu par atpakaļ uzņemšanu. Manuprāt, šāds nolīgums ir ārkārtīgi vajadzīgs, lai mūsu iedzīvotāji justos drošībā. Paldies! Grazie, onorevole Strasser. Alla... Paldies Strasser kungam! Tālāk, lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji. Es arī varētu pievienoties tiem kolēģiem, kas apsveica uzlabojumus, kas panākt attiecībās ar Eiropas Savienību un Maroku. Man tad pirmais jautājums ir mūsu kolēģim no Marokas. Es vēlētos mazliet vairāk, precīzāk dzirdēt eh, par uzlabojumiem, ko jūs minējat saistībā ar Eiropas padomi Jūs eh, it īpaši attiecībā uz konvenciju par cilvēktiesībām un pamatbrīvībām, bet eh, papildus tam es vēlos arī dzirdēt, vai jūs plānojat piedalīties eh, un parakstīt kādu citu konvencijas vēl. Otrs jautājums būtu adresēts Landa Burukungam. Vai ir kādas plānotas iespējas veidot arī sadarbības ar Eiropas Savienību un Maroku attiecībā uz enerģētikas jautājumiem un energoapgādes jautājumiem. Jā, paldies. Tālāk, Benera kungs. Paldies. Mans pirmais jautājums eh, ir eh, Adradī kungām. Es gribētu zināt, kā jūs domājat eh, saistīt savu sadarbību ar Eiropas Savienību? Un cik citiem eh, magre, Arābu Magreba partneriem. Vai jūs nedomājat, ka uh, integrācija Magrebā, kas uh, nebūtu nav uh, panākta, vai jūs nedomājat, ka tas jums dot iespēju veidot līdzsvarotākas sarunas Eiropas vidusjūras savienībā un partnerattiecības ar starp un veidot vairāk Eh, attiecības starp Eiropas Savienību un eh, Eiropas eh, Vidusjūras Savienības valstīm, un nevis Eiropas Savienības un katras atsevišķas Vidusjūras valsti. Un es gribētu arī šeit citēt Abdelo Hibirs Hatibi Eh, advokātu, kurš ir miris eh, šajā gadā. Mans otrais jautājums. Vai jūs esat eh, iecerējuši meklēt risinājumu, lai sakārtot dienvidu sakārtot imigrantu jautājumu, kur ļoti bieži iet bojā Eiropas dienvidu krastos. Uh, vai ir, mēs varam runāt par ambiciozām partnerattiecībām, apzinoties to, cik daudz eh, līču nogrimst vidusjūrā un okeānā? Vai jūs esat domājuši par patiesu mobilitāti, kādu piedāvā eh, Eiropas Savienība, kura dotu iespēju atvērt humānākas perspektīvas? Paldies! Grazie, honorevole eh, Binarab, per... Paldies, Binarabs kundzei! Tagad eh, esiet lūdzu īsi savos jautājumos, lai visiem pietiek. Alkans Lamburākis kungs, lūdzu. Paldies vispirms. Eh, es gribētu atzīmēt to, ka manā grupā, goja grupā, tad, kad mēs eh, apspriedām šo iniciatīvu, mēs lūdzām, lai būtu pārstāvis no. Uh, uh, Rietumsahāras, un man ļoti žēl, ka šīs valdības pārstāvs nav pārstāvēts. Tāpat arī mēs esam pret advancēto statusu, eh, kas tiktu noslēgts ar Eiropas Savienību un Māroku, jo mēs uzskatām, ka pastāv ļoti nopietnas problēmas attiecībā uz cilvēktiesībām. Tāpat arī tajā, kas attiecas uz iekšējo politiku valsti un ārējo politiku Eh, par Rietumu Sahāru, kurā Maroka pārstāv starptautiskās tiesības un nepiemēro ANO rezolūcijas. Tāpēc es gribētu uzdot sekojošus jautājumus komisijas pārstāvim. Vispirms, eh, lai Maroka respektētu cilvēku tiesības un pārtrauktu uzbrukumus cilvēku tiesību aizstāvjiem. Otrkārt, kur tad ir persona komisijā, kas uh, risina Rietumsahāras jautājumus. Un trešais, pēdējais jautājums, vai komisija ir lietas kursā par Aminātas Haidāras lietu, Rietumsahāras pārstāvi, un es gribētu uzzināt, ko komisija ir iecerējusi darīts, lai šī kundze varētu saņemt atpakaļ savu pastu un atgriezties savā valstī. Paldies Angurakis kungam. Tālāk Romero Lopes kungs. Gracias, señor presidente. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties eh, par eh, Lambrāni, Amrāni un Landa Buru kungu klātbūtni, Martīnu kungam par klātbūtni un par šo tematu skaidrojumu, kas, un, kas man kā Spānijas pārstāvēja, ir ļoti nozīmīgs. Un es gribētu pateikties arī par to, ka notika debatas par to, kāda būtu pievienota vērtība šī advancētā statusa sakarā, vai tas varētu tikt izmantots kā modelis sadarbības ar mūsu valstīm. Protams, ir vē, vērojams eh, līdzsvar trūkums eh, salīdzinot ar asociācijas līgumu ar austrumu kaimiņiem, jo šeit uh, mēs esam domājuši par asociācijas paplašināšanu uz austrumiem, taču ņemot vērā esošās e, grūtības un e, apzinoties, ka e, šīs pašas prioritātes būs spēkā arī austrumu virzienā, cik es saprotu, tiktu veidots tīklojums savstarpējām attiecībām, kas ir ļoti svarīgs uh, attiecībām, ko mēs veidotu ne tikai kā brīvās, eh, brīvās tirdzniecības attiecības, bet gan eh, multiplas attie, attiecības, ne tikai ekonomiskas, bet ar humānu, sociālu, politisku dimensiju. Un man šķiet svarīgi, ka darbības plānā šajā kopīgajā dokumentā īpaša eh, uzmanība tiek pievērta pamattiesībām, cilvēktiesībām. Un papildus tam ir dialogs ar organizācijām, ar NVO, lai šis kopīgais NVO dialogs varētu uh, tikt uh, īstenots balstoju, balstoties uz nosprostajām prioritātēm. Šeit es gribētu salīdzināt ar Lībiju, kur mēs tomēr uh, redzam modeli, kas ir līdzīgs šim asociācijas nolīgumam, un nevis ar Tunisiju vai Jordāniju. Būtu labi, ja šajos nolīgumos tiktu padziļinātu tās pašas jomas, kas tiek padziļinātas nolīgumā ar, ad, par advancēto status. Tāpēc mēs domājam, ka šī ir svarīga sadarbības līnija, un ir pēc ikviena soļa jāizvērtē paveiktais Un es gribēju lūgt Landabūru kungam veikt eh, vērtējumus, teikt vērtējumu pirmajam sadarbības gadam advancētajam statusam, un vai ir kādas ļoti nozīmīgas eh, grūtības, kas varbūt netika uzskaitītas viņa izklāstā, bet kas būtu tomēr jāpiemina, piemēram, pakalpojumu sfērā vai, vai, vai citās jomās. Uh, un vai parlamentārieši varētu palīdzēt kaut kādā veidā šo avansēto statusu uzlabot. Paldies, Romero Lopes kundzei. Tālāk Mils Nilsen. Paldies, es gribētu atgriezties pie jautājuma. Uh, kas jau tika pieminēts, un tāpēc es arī pieteicos debatēs, jo, manuprāt, debats par attiecību pastiprināšanu starp Eiropas Savienību un Maroku var nopietni notikt tikai nopietni pieminot cilvēktiesību un konkrētu rietim Sahāras jautājumu, kur ir vērojams ikdienas spiediens un kolonizācija, kas pieņem politisko un ekonomisko formu, politisko pacifistu vadītāju aresti, e, turpinās pēdējo mēnešu gaitā, un es gribētu zināt, ko Eiropa dara un varētu darīt, lai garantētu tautu pašnoteikšanās tiesības Rietum Sahārā, respektējot tā no rezolūcijas, un es arī gribētu, tāpat kā iepriekšējie kolēģi, skatīt jautājumu par e, cilvēku tiesību aizstāvi no Rietum Sahāras Aminatu Aidāru, kas ir izraidīta no savas valsts 14. novembrī, šobrīd bada streikā no nu jau trīs mēnešus, un es Eh, domāju, ka izvērtējot šos rezultātus, mēs nedrīkstam aizmirst cilvēktiesību jautājumu un precīzāk eh, runājot par rietumu sakāru. Paldies! Grazie, onorevole Nilsen. La parola al kolēģi. Paldies, Kīls Nilsens kundzei. Šolts kungs. Paldies! Es pieteicos izteikties, jo es pamanīju, to, ka daudz jautājumu, kas man ir īpaši svarīgi, par šiem jautājumiem netika runāt. Nu, konkrēti par komisiju. Cik lielā mērā jūs uzskatāt, ka šīs īpaša status nolīgums ir solis uz priekšu dalībā Eiropas Savienībā? Kā Eiropas Savienība, Eiropas komisija skatās uz vidusjūras reģionu attīstību un ko tālāk var darīt valstis kas ir saņēmušas īpašo statusu. Otrais jautājums. Kā jūs šajā kontekstā plānojat risināt jautājums par eksistējošiem konfliktiem vai arī problemātiskām attiecībām starp atsevišķām savstarpējām uh, attiecībām uh, vidus jūras reģionā, piemēram, attiecības starp Maroku un Rietum Sahāras republiku, vai Eiropas Savienība plāno šeit spēlēt kādu aktīvu politisku lomu, vai šis konflikts kādā veidā tiktu risināts ar Eiropas Savienības starpniecību. Jā, tādā veidā mēs varēsim arī panākt progresu. Par uh, cilvēktiesību aspektiem jau tika runāts, bet es tiešām gribu atbildēt. Paldies! Paldies uh, Šolts kungam un pēdējā Flotra kundze. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Šajā advancētā statusā projektā starp Maroku un Eiropas Savienību zina. Tā, tā ir gan privilēģija, jo tas ir pirmais. Tomēr ir vairāk jautājumi, kas eh, mazāk varbūt attiecinām uz situāciju Marokā, bet vairāk uz mehānismu un metodēm, ko Eiropas Savienība ir iecerējusi iztenot, lai eh, piešķirtu konsekvenci šim advancētajam statusam. Mēs redzējām kādas eh, debates eh, notika atsākot eh, skatot Eiropas Savienības Izraels attiecību jautājumu gāzes kara laikā, taču parlaments uzskatīja, ka tas ka nav jānāk klājā ar savu paziņojumu attiecībā uz Izraels dalību Eiropas Savienības aģentūrās. Bet mans jautājums, lai gūtu atbildi par šo transēto statusu. Un arī no kolēģiem es sapratu, ka demokrātijas un cilvēktiesību jautājumi ir būtiski, bet arī jautājums par eh, pilsoņu dalību eh, caur NVO un parlamentiem. Un grib, mans jautājums, ko es gribētu uzdot, ir, vai ir iepriekšēji kritēriji kas varētu būt līdzīgi Kopenhāgenes kritērijiem, tie kopīgie posteņi, kaut lai varētu uzsākt šo advancētā statusa jautājumu, kas ir tie, tie precīzi, vai mēs, piemēram, rīt piešķirsim advancēto statusu e, Tunisijā, kas šobrīd adra, apdraud iesloga un aizskar savu cilvēktiesību aizstāvis. Otrkārt, progresa ziņojums, ko sagatavoja komisija, vai Šeit ir jautājumi par justīcijas reformu, tiesu reformu, situāciju cietumos, starptautisko tiesību prioritāti. E, visi šie jautājumi, kādā veidā e, tie tiek skatīti Eiropas parlaments tālāk, kurā brīdī tas var kaut ko sacīt ārpus šīs e, uzklausīšanas kā iepriekšējie kritēriji un ceļu kārte un arī mehānismi, kuri dot mums iespēju īstenot un kontrolēt eh, šī ceļu kārtas īstenošanu demokrātiskā veidā. Eh, eh, es šo jautājumu uzdod Marotas sakarā, bet mani interesē, vai ir droši un caurskatām Eiropas mehānismi, kas dod mums iespēju kā Eiropas parlamentāriešiem iesaistīties piešķiršanā saturā, izvērtējumā šīm advancētajām statusām. E, pretējā gadījumā man nav skaidrs, kas tad tiek advancēts ar šo statusu. Grazie, onorevole Flotre. Passerei ora la parola ai... Paldies, Flotras kundzei. Šobrīd tad eh, došu iespēju mūsu viesiem atbildēt un aicināšu viņus, ja iespējams, iekļauties piecās minūtēs. Un tagad iesim pretējā secībā, sāksim ar Martinu kungu, tad Amrāni un tad Landa Buru. Ļoti īsi seši punkti par imigrāciju, ko uzdevā Eh, jautājums. Eh, tas bija viens anglis un viens vācietis eh, atbildu. Atpakaļ uzņemšanas līgums ar Maroku šķiet, ka nav Maroka gatava to parakstīt. Tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums Eiropai. No ārējā, ārējo attiecību viedokļa, manuprāt, tā nav pareizā attiecību stratēģija sacīt, ka vispirms parakstiet līgumu, tad mēs sāksim, uzsāksim sarunas. Bet šobrīd nav tas gadījums atšķirībā no tā, kas notiek Eiropas austrumos, pilnīgi skaidri ar dienvidu valstīm, vidusjūras dienvidu valstīm. E, Eiropas Savienība nevēlas piešķirt vīzu atvieglojumu režīmus. Tas ir ļoti nopietni no pārvietošanās viedokļa un nav efektīvi, lai panāktu atpakaļ uzņemšanas nolīguma parakstīšanu. Otrais jautājums. Nešaubām, advancētais status ir ar politiskām implikācijām tas eh, nav vienkārši tāds administratīvs pasākums. Pirmajā etapā varbūt jā. Politiskās implikācijas eh, veidos ar kavēšanos, taču es runāju par pašu eh, attiecību arhitektūru, un šajā ziņā mēs nedrīkstam aizmirst to, ka šī attīstība izriet no, piemēram, kā mēs to skatām Turcijas gadījumā, atcerēsimies Romano Prodi komisija runāja par iespējām ar Turciju nevis par iestāšanos. Un šajā ziņā ir skaidrs, ka, ja mēs nerunājam par iestāšanos, tad mums ir jāatrod kāds konverģences punkts starp attiecībām ar Turciju un ar šīm valstīm, kas ir ar īpašajām attiecībām. Trešais jautājums pilnīgi skaidri advancētais status, neraugoties uz to, ka das, dažkārt tas tiek eh, piedāvāts kā kaut kas īpašs Marokas gadījumā, tā tas tomēr nav. Ir, ir kāds šablons, matrica, kas ir kopīga starp, eh, ja mēs salīdzinām ar, ar, ar, ar Izraels gadījumu, ar austrumu eh, kaimiņiem. Ja Un e, tas ir ar visā, savām implikācijām. Un, manuprāt, bažas izraisa tas, e, ka tas nenotiek bez, nenotiek ar eksplicītu politisku projektu. E, ceturtais jautājums. Piektais jau atvainojiet, saka runātājs. E, Arābu Magreb Savienībām. Manuprāt, tas ir ļoti būtisks temats Eh, tā skaitā arī dienvidu dienvidu sadarbība. Šeit eh, jautājums, ko dara Eiropas Savienība papildus Sahāras jautājumam, bet tas nebloķē e, attiecības starp Maroku un Eiropas Savienību. Ko dara e, Eiropas Savienība, lai veicinātu dienvidu dienvidu integrāciju? Eiropas Savienības aso Alžīrijas asociācijas līgumā e, vienmēr katru gadu tiek skatīts e, enerģētikas, e, personu mobilitātes jautājums, bet nekas par integrāciju. Es domāju, ka tomēr pie šī jautājuma ir jāstrādā vairāk. Es nedomāju, ka tas varētu atbloķēt situāciju Arābu Magrab Savienībā, bet tomēr to nedrīkstam aizmirst. Vēl viens jautājums Eh, pilsoniskā sabiedrība, ko pieminēja Romēva, Romēnas kundze. Šis advancētais status varētu būt ļoti noderīgs instruments, lai piešķirtu impulsu attiecībām, veidojot šo tīklojumu eh, starp pilsoniskajām sabiedrībām un vietējām pašvaldībām un e, citām struktūrām, e, norādot, ka īstenojot atsevišķus instrumentus šajā advancētajā statusā, piemēram, dalību atsevišķās Eiropas, eh, Eiropas eh, Savienības komitejās, eh, tomēr nav tas bijis nav tas bijis tas gadījums, kad varētu dot impulsu šīm at, e, attiecībām e, konkrētā veidā. Un pievienotā vērtība šajā jomā pagaidām nav redzama. Pēdējais jautājums, ar to arī es beigšu savu atbilžu e, sēriju. Uh, ar Izrēlu, ar Maroku ir parakstīts advancētā statusa dokuments ar ceļu kārti. Ar Izrēlu, bez šaubām, mēs nedrīkstam to aizmirst. 15. aprīlī 2008. gadā tā bija pirmā valsts, ar kuru tika parakstīts protokols par dalību Eiropas aģentūrās. Tas nav izdarīts ar Maroku. Tādējādi Maroka nav pirmā valsts, ar kuru tiek veidotas privileģētas attiecības. tā ir Izrēla. Un otrkārt, e, baumas, ko mēs dzirdam, ka notiek konkrētas sarunas ar Tunisiju ar nolūku panākt šo advancēto statusu ļoti drīzā laikā. Un personiski, kā jau sacīju iepriekš, es domāju, ka ir jāmeklē mehānismi, lai varētu uh, uh, virzīties uz priekšu visās jomās, taču būtu ļoti nopietna kļūda no Eiropas Savienības puses piešķirt jebkāda veida advancētā statusu e, Tunisijai, ja nav noskaidroti šie kriteriji, kā jūs sacījāt, vai tos mēs nosauktu par Kopenhāgenes vai Briseles, e, kas ir e, kandidātu valstīm skaidri definēta. Paldies! Paldies Martin kungam! Tas bija ļoti lakoniski un izsmeļoši. Tagad vārds Maras Karolīs cārlietu ministrijas ģenerālsekretāram Am Am Amrānī kungam. Paldies, man ir uzdoti eh, daudzi jautājumi, es mēģināšu tad uz tiem atbildēt. Vispirms eh, par eh, to, vai īpašais status ir iespējas Eiropai uzlabot savas attiecības. Protams, Tāpat tā ir arī iespēja ne tikai Eiropai, bet arī Marokai kā dienvidu valstī. Tad mums tiešām interesē jūsu attīstības ceļš, jūsu tirgus, tās ir ambīcijas, ko Maroka ir sev izvirzījusi jau pirms daudziem gadiem. Un, ja šodien mēs e, esam sasnieguši tādu īpašu statusu, tas nozīmē, ka mēs jau esam ļoti daudz sasnieguši attiecībā uz kopējām vērtībām, uz politisko dialogu, uz pieredzi, arī ar e, ieguldījumiem un pakalpojumiem iestāžu darbībā, un es ar lepnu varu teikt, ka Maroka šodien labi pārzina to, kā strādā un darbojas Eiropas Savienība, uh, un Eiropa ir nākus mums pretī, arī no savas puses. Eiropa Savienība ne tikai ir interesēta, bet ir arī sākusi uzlabot attiecības ar tuvākajām kaimiņu valstīm dienvidos. Un, un Maroka un Magreba valstis ir Eiropas Savienības prioritāte. Eh, arī attiecībā uz drošības jautājumiem, tāpat arī stabilitātei un mieram reģionā, jo vidusjūra eh, ir jūsu tuvākās kaimiņu valstu teritoriju, un jūs esat, protams, ka interesēti, lai eh, šeit valdītu stabilitāte, un to pašu vēlas arī Maroka, uh, Eh, cenšoties eh, tuvoties Eiropas eh, Savienībai savos principos, un arī jūsu uzņēmumiem tas ir nepieciešams ceļš šajā krīzē. Un globalizācijā ir nepieciešams plašāks tirgus, un es šodien varu droši apgalvot, ka jūsu uzņēmumiem Marokā ir iespējas darboties, viņi darbojās visās jomās, visās nozarēs, jo ir kur ieguldīt līdzekļus, ir iespēja pelnīt. Jūs vaicājāt, vai mēs varam kalpot kā paraugs. Es nezinu, vai mēs varam būt paraugs, bet ja mūsu pieredze būs visnotaļ sekmīga, tad to varētu izmantot arī citām valstīm, dienvidu kaimiņu valstīm. Tas ir. Un, protams, ka mūsu situācija ir eh, sarežģīta, mums ir savs demokrātijas process, un tas ir neatgriezenisks. Mēs šobrīd būvējam spēcīgu un noturīgu demokrātisko sistēmu, jo tādu vēlmi ir paudusi Marokas sabiedrība, Marokas politiskās partijas un arī karalis ir paudis apņēmību, ka Maroka ir jānonāk 21. gadsimtā, un to mēs arī vēlamies panākt ar pamatīgām, nopietnām politiskām reformām, ar kuru palīdzību tiek stiprināts demokrātiskās vērtības. Un Šodien es tad dalos šajā pieredzē ar jums Eiropas parlamentā, jo mēs uzskatām, ka mums tas būs noderīgi un jums tas būs noderīgi, tad mēs varam debatēt par šiem jūtīgajiem jautājumiem. Kolēģis teica par atpakaļ uzņemšanas jautājumiem. Jā, šis jautājums ir svarīgs, un Maroka strādā pie šī jautājuma jau vairākas gadus. Jautājums ir sarežģīts. Uh, Par Marokāņu atpakaļ uzņemšanu šeit mums nav nekāda problēma. Tas, principā, bez problēmām. Problēma šeit ir aiz, aiz Sahāras iedzīvotājiem. Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, pie kura atrisināšanas mēs jau eh, pēdējos gadus aktīvi strādājam. Šobrīd mēs jau esam ļoti daudz pārunu posms eh, izgājuši par atpakaļ uzņemšanu Un mēs nekad to neesam saistījuši ar prasībām par vīzu režīmu atvieglojumiem. Mēs vēlamies noslēgt uh, līgumu, kas būtu realistisks un kuru varētu arī faktiski īstenot. Gan eh, politiskā ziņā, gan Eh, pilsoniskai sabiedrībai tas būtu pieņemams, jo šobrīd Maroka nav tikai tranzīta valsts. Maroka šobrīd ir kļuvusi arī galamērķa valsts eh, ceļotājiem no aizsahāras. Un šobrīd jau ir grūti pierādīt, eh, kurš bēglis nāk no kuras valsts. Tas nav tik vienkāršs jautājums. Me, Maroka nevar viena pati turēt šo slogu no aizsahāras iedzīvotājiem, kas ceļo uz mūsu valsts vai caur to. Tādēļ ir nepieciešams eh, veicināt tādu eh, taisnīgu pieeju, kas balstītos uz eh, cīņu pret nelegālo imigrāciju un tās tīkliem, kā arī legālās migrācijas veicināšanu. Un mēs joprojām strādājam pie šiem jautājumiem. Pastāv spēcīga politiskā griba slēgt šādas vienošanās par atpakaļ uzņemšanu. Mēs atzīstam, ka problēmas joprojām ir, bet mēs vēlamies tās atrisināt. Parasti uh, E, problēmas ir saistīts ar to, kurš var pierādīt, ka šīs migrācijas vilnis ir e, legāls vai nelegāls. Tas nav viegls, bet Maroka ir apņēmusies to atrisināt, mēs ar jums strādājam, un mēs jau vairāk kā 13, man, ja nekļūdos, bija pārunas posmi bijuši. Magrebas gadījumā. E, nē, Magrebas integrācija ir prioritāte Marokai. Pirmkārt, tās ir tie tautas centieni. Tālāk Eh, Magreb Savienība ir strateģiski nepieciešamība, lai varētu eh, risināt dažādas drošības, attīstības un citas jautājumus. Un bez tām tā ir iespēja, kur mēs nedrīkstam palaist garām. Es nevēlētu tos eh, īpaši uzlikt atbildību tai vai citai valstī par to, ka šī Magrebs Savienība mm, nav pietiekami veiksmīgi veidojusies, taču Tomēr man ir ļoti žēl, ka mēs neredzam uh, mūsu kaimiņu valstu skaidri paustu vēlmi veidot šo, eh, šo Magreb savienību. Es esmu ieradies runāt par advancēto statusu, taču runājot par Magreb Savienību, Magreb uh, Savienība ir uh, imperatīva nepieciešamība, jo pat Eiropas Savienībai ir daudz nozīmīgāk, ja ir organizēta grupa, valstu savienība, ar kur kopā var risināt drošības un sadarbības jautājumus. Katrā ziņā jūs varat rēķināties ar um, Maroku, tā uh, pieliks visus pūliņus, lai varētu šo Magreba savienību uh, veidot veiksmīgu. Man, mana valdība ir ne tikai apņēmusies, bet rīkojas tā, lai šī sadarbības starp e, Eiropas uh, Savienību un Magreba Savienība tiktu konkretizēta. Marab, rabatā mēs organizējām pirmo sanāksmi starp Eiropas Savienības trojku un Magreba valstu savienību. Bija politisks dialogs, bet katrā ziņā uh, arī mēs saskarāmies ar grūtību, grūtībām Magrebas Savienības veidošanā. Un ir jāturpina strādāt, lai veidotu nepieciešamību, nepieciešamo paļāvību starp Magreba valstīm. Katrā ziņā Marika, Maroka ir gatava īstenot savus politiskos pienākumus. Oui, j'arrive tout de suite. Ah, oui, je n'irai pas. En ese tema voy a hablar en español. Par nākamo tematu es runāšu spāņu valodā, jo tas ir uh, Eh, svarīgāks. Es negribēju runāt par šo tematu šodien un šeit, jo šī sanāksmes eh, motīvs un temats ir advancētais status. Taču jūs man aicinājāt izteikties par tematu, kas ir ļoti jūtīgs. Pirmkārt, eh, es vēros sacīt, kā par cilvēktiesībām runājot un demokratizāciju runājot Marokai, nav nekādu grūtību runāt par šiem jautājumiem. Mēs esam vienīgā reģiona valsts, kurā ir cilvēktiesību komiteja ir Eiropas Savienība, kas sanāk kopā regulāri, lai skatītu visas cilvēktiesību problēmas. Taču šeit eh, Marokas Sahāras ziņā nav runa par cilvēktiesībām, un ar nožēlu man jāsaka, eh, tā tas nav. Vēloties norādīt, ka apvienoto nāciju ģenerāla sekretāra īpašais sūtnis pieliek visu savus pūliņus, lai novest līdz galam otro sa, infor, neformālo sanāksmi ar mērķi stiprināt eh, un konsolidēt eh, sarunas eh, nu, savukārt. No otras puses ir bijusi vērojama eskalācija ar galveno mērķi kompromitēt un kavēt um, sarunu procesu, kurā mēs visi bijām iesaistīti. Jo šeit ir runā par politisku sarunu procesu, lai rastu politisku eh, risinājumu Rietum Sahāru, eh, jeb Marokas Sahāras ziņā. Taču Nu, tā kā man lūdzu izteikties, es eh, izteikšos, cik man ir palikušas minūtes vēl. Ir jau jābeidz. Jā, es vēlos sacīt, ka eh, šo septiņu Marokas eh, pilsoņu, Marokas izcelsmes pilsoņu ceļojums nav ne ar kādu ģimenes mērķi, bet ar politiskiem mērķiem sadarbībā ar ārvalstu dienestiem. Un šajā ziņā Marokā. Marokai nav nekādu grūtību izteikties par cilvēktiesību jautājumiem. Neviens te uzdeva jautājumu šajā zālē, kāpēc? Piemēram, tad Galžīrijas ministram tika uzdots jautājums par Eh, Rietumu Sahāru nebija nekādas atbildes. Un eh, šeit eh, tādu jautājumu, toreiz tāds jautājums vispār netika uzdot. Šoreiz tas tiek par Marokas Sahāru. Paldies, ģenerālsekretāra kungs. Un tagad aicināšu Landaburu kungu izteikties ļoti īsi savās atbildēs jo Eģipts eh, ārlietu ministrs jau gaida. Lūdzu. Lai atbildētu Flotras kundzei, kur uzdev pēdējo jautājumu, un es mēģināšu arī atbildēt eh, ātri un īsi, vai ir kritēriji, lai valstu, eh, lemtu par valsts demokrātisko stāvokli. Uh, Eh, kā piemēram Kopenhāgenes kritērija. Nē, tādu nav. Manuprāt, tas ir lielisks jautājums, jo mums ir eh, jā. Risina šis jautājums saistībā arī ar citām valstīm, kuras varētu uh, saņemt kādu palīdzību vai advancēto statusu. Mums šeit ir jāliemj katrā konkrētajā gadījumā. Otrs jautājums, ko parlaments var darīt, lai kontrolētu uh, sarunu stāvokli un attīstību. Uh, parlaments turpina darīt, ko tas jau dara, vislabākais. Ir dokumenti, deputāts Kunci, kas ir, piemēram, ikgada ziņojums par kaimiņu attiecību politiku, pār Marokas darbību plānu. Ir nepārtraukti ziņojumi, kurus komisija sagatavo, kurus tā nosūta uz parlamentu. Parlaments jebkurā brīdī var uzaicināt komisiju, lai sniegtu informāciju šajā sakarā. Nākamajā pirmdienā notiek ļoti svarīga sanāksme, gadējā sanāksme, asociācijas padomēja ar Maroku eh, par asociācijas nolīgumu Un šajā padomē tiks prezentēts pārskats par pirmo darba gadu advancētajā statusā. Un šeit varētu būt jautājums īpaši skatīts ar deputātiem, ar parlamentāriešiem, vai nu divpusēji, vai plenārsēdēji Un es domāju, ka komisijas darbam ir ļoti liela caurskatā, caurskatāmība, un jums ir tikai jāuzņemas iniciatīva, lai uzaicinātu izpildvaras pārstāvi, e, lai tas ierastos sniegt atskaits. Tad, kad es biju jauns, es biju parlamentārietis, tas bija ļoti sen, es apzinos, ko nozīmē slāpes pēc informācijas un analīzes, lai varētu paveikt savu darbu. Vēl viens jautājums, kas tika uzdots, vai advancētais status ir modelis. Ne, es nedomāju, ka tas ir modelis, tā ir politiskas pieredzes e, e, uzsākšana. Es domāju, ka universitāšu pārstāv, viens tāds ir man, e, e, grib veidot e, un runāt par globālu konsekvenci. E, tas ir pilnīgi normāli. Es atceros, ka komisijas priekšsēdētājs Prodī, kad mēs sākām runāt par kaimiņu attiecību politiku, tad, kad mēs pabeidzām iestājas sarunas. Mēs eh, virzāmies eh, uz priekšu soļiem. Varbūt, ka tas nav vienmēr pats ātrākais virzīšanās uz priekšu. Bet eh, advancētais status šajā konkrētajā situācijā atbilst uh, situācijai, attīstības situācijai, kurā ir Maroka un vēlmei šajā valstī veidot skaidru tuvināšanās stratēģiju. Katrā ziņā es negribētu to nosaukt par modeli. Tā ir politiska pieredze, kas e, ir jāskata bez iestāšanās mērķa, bet e, veidojot maksimālu tuvināšanos. E, Es domāju, ka šis temats ir interesants politiskā ziņā, taču nemeklēsim konsekvenci visur, jo Ēģipte nav Māroka, Lībija vēl mazāk ir Māroka, un runāt par vidusjūras politiku šodien mums ir e, tāds līmenis, kas viens lī, no līmeņiem, kurš nedarbojas. Tālāk mums ir divpusējās Eh, attiecības ar katra no valstīm, kas attīstās atkarībā no šo valstu ambīcijām un vēlmes virzīties uz priekšu. Ja, teiksim, iz, Izraela ir pavirzījusies zināmā jomā tālāk uz priekšu, tas man ne, nekavē, taču eh, es negribētu, lai tas kavētu Māroku vai citu valsti. Skatīsim to, kas notiek katrā ko, eh, konkrētā gadījumā, pirms mēs mēģinam lietas definēt. Tālāk nākamais jautājums. Magreba Savienība. Ārkārtīgi svarīgs jautājums. Es vēlos atgādināt šeit, dāmas un kungi, uh, ka pirms diviem gadiem Eiropas komisija piedāvāja paziņojumu par situāciju Magreb valstīs un iespējamo attīstību. Attiecīgā brīža prezidentūra to nevēlējās, nevēlējās iekļaut to savā darba kārtībā prezidentūras e, laikā. Un, ja ir Eh, šaubas, tad nevar būt šaubas par to, ka komisija nevēlas kaut ko darīt, lai varētu palīdzēt atsevišķiem sabiedrotajiem eh, iesaistītiem spēlētājiem, tiem, kuri vēlas veidot šo Magriba valstu savienību. Eh, runājot par enerģētikas drošību, ir Mārokas plāns, kas ir saņēmis atbalstu no Eiropas savie, Eh, Savienības atbalstu, kas eh, atbilst centieniem mazināt patēriņu, veicināt atjaunīgo enerģiju izmantošanu un, eh, un dažādot ieguves avotus pasaulē. Kā jūs zināt, Marokā netiek iegūta ražota fosilā enerģija. Tālāk finanšu sadarbība, kas uh, tiks eh, piešķirta, kas būs aptuveni 80 miljoni eiro, kas dos iespēju mums eh, labāk veidot eh, piegādes tīklus, sadarbības tīklus un enerģijas virzības e, tīklus, tā enerģija, kas nāk no Āfrikas dienvidiem, e, virzās caur Mari, Maroku un tālāk uz Eiropas Savienību. Mēs varam par šiem jautājumiem runāt par, e, par šiem jautājumiem sīkāk. Tālāk cilvēktiesību jautājumi un bija jautājums Eiropas komisijai no, no Angu Nakis kungā. Eh, Marokā Eiropas Savienības un komisijas politika ir jebkurā brīdī pieprasīt no Marokas eh, varas iestādēm, vai tiek, lai tiek respektētas cilvēktiesības. Mums ir Eiropas Savienības valstu vēstnieki, kopā ar Eiropas Savienības vēstnieku, kas sanāk Eh, un apspriež šos jautājumus un apspriež to, kas notiek vai nenotiek valstī, un balstoties uz šiem jautājumiem mēs iestiedzam lūgumu rakstus un pieprasam skaidrojumus no varas, iestāde, iestāde, varas iestādēm. Mēs finansējam NVO no Eiropas budžeta tās uh, eh, NVO, kas aktīvi strādā cilvēktiesību jomā un uh, kuras pieprasa uh, Eh, dalības eh, demokrā, demokrātijas eh, attīstību. Un runājot par finansējumu un um, pieprasījumiem valdībai, mēs esam kā cilvēktiesību status novērotājs, jūs varat apmeklēt mūs, jūs zināt komisijas uh, pozīciju cilvēktiesību ziņā un to, cik šis jautājums ir jūtīgs, kā Eiropas ārpolitikas jautājums, un to apzinās arī Marokas valdība, jo mēs dažkārt, kā viņi uzskata, pieprasām no viņiem pārāk daudz. Un noslēgumā eh, Rietuma Sahāras konflikts komisija vienmēr ir bijusi ar skaidru pozīciju šajā sakarā, vienmēr ir norādīts, ka bez atbal, rez, eh, iebildēm tiek uh, atbalstītas apvienoto nāciju uh, rezolūcijas un ģenerāla uh, sekretāra uh, programmas šajā sakarā. Un tad, kad es saņēmu šos programmas savā birojā, mēs esam vienmēr bieži kontaktā ar Marokas varas iestādēm. Mums ir bijusi skaidra pozīcija, ka ir jāmeklē politisks risinājums saruna veidā. Uh, apvienoto nāciju ietvaros. Un tas ir mūsu, tā ir pozīcija, kuru mēs atbalstām. Es saprotu, ka atsevišķām dalību valstīm ir mazliet atšķirīgas pozīcijas. Paldies, priekšsēdētāji. Grazie, signor Landaburu. Kung. Paldies Landaburu kungam. Nu tad eh, noslēgumā došu vārdu Pancerī kungam, kurš ir delegācijas attiecībā ar Magribas valstīm un Arabu Magribas Savienību priekšsēdētājs tā kā Eiro, e, Eģipts ārlietu ministrs jau ir ieradies, es tiešām e, centīšos izteikties īsi. Es vēlos pateikties ārlietu komitejai un tās priekšsēdētājiem par šo mums doto iespēju apspriest e, ar mūsu trim ekspertiem un viesiem šodien šīs attiecības. Uh, Viena lieta, ko es vēlos īpaši izcelt, ir tā, ka mums šobrīd ir iespēja izveidot tādu kopēju parlamentāro komiteju. Šobrīd es saprotu, ka mums nav pietiekams laiks tam, bet eh, nākotnē mēs varam daudz detalizētāk par to runāt, turpinot šodien uzsākto diskusiju par Marokas īpašo statusu. Un, manuprāt, eh, šis status skaidri parāda to, uh, ka apņemšanās, kas ir veiktas gan kaimiņa attiecību politikā, gan eh, sadarbībā ar Eiropas Savienību, ļauj Marokai tuvoties Eiropas Savienībai gan ekonomiskā ziņā, gan sociālajā. Par to jau šodien tika runāts. Es vienkārši vēlējos pieminēt vēl divus aspektus. Politiskā ziņā Amrānī kungs, eh, starp citām lietām, pieminēja arī to, ka Marokai ir eh, cieši sadarbības mehānisms ar ANO īpašo eh, komiteju cilvēktiesībām. Tad teica, ka ir arī stingra apņemšanās cīnīties par cilvēktiesību ievērošanu un, un Tas, protams, ir ļoti būtisks jautājums, jo tīpaši stājoties spēkā Lisabonas līgumam. Un mm, ir nepieciešams arī turpmāk atvēlēt īpašu vietu sarunām par eh, cilvēktiesību jautājumiem. Ir jārunā par um, kādiem monitoringu pasākumiem, iespējams, ka ir nepieciešama atsevišķa sadaļa. Tāds varētu būt ierosinājums. Un, protams, ka jācenšas e, iesaistīt pilsoniskā sabiedrība, mums nevajadzētu baidīties no šāda dialoga, mums ir jāstiprina attiecības. Un tādējādi mēs e, radām priekšnosacījums plašākai ekonomiskai un sociālai, kā arī daudz demokrātiskākai integrācijai. Tādēļ es uzskatu, ka ir nepieciešams turpināt strādāt šajā virzienā, un es tik tiešām e, ceru, ka visi eh, šīs kopēja parlamentārās eh, komitejas eh, biedri palīdzēs mums nonākt pie iepriekš izvirzītajiem mērķiem, cik ātri vien iespējams. Profesors Mārtiņš runāja par dažām pretrunām, attiecībām ar dažādām valstīm. Protams, ka centīsimies nākotnē to visu risināt. Jā, paldies, saka priekšsarētājs, paldies eh, mūsu viesiem. Ir tiešām eh, ļoti interesanti bijis jūs uzklausīt, un tad pēc brīža mm, pāriesim pie nākamā jautājuma, tā kā pāris minūtes pārtraukums pirms mēs atsākam darbu. Colleghi, per favore, se prendete posto, possiamo iniziare con eh, qualche. Dargie kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Mēs jau kavējam savu grafiku. Mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa ar Ēģiptes Arābu Republikas ārlietu ministru Ahmedu Abulgeitu. Tātad, kamēr jūs vēl sežaties savās vietās, es tad prasīšu, vai varam pieņemt šobrīd darba kārtību. Un, eh, protams, vēl ir paredzēts jautājums par viedokļu apmaiņām Reķi Šāku par atkopu delegāciju uz Kosovu, bet to mēs šodien nevaram rīkot, jo principā jau esam pārtērējuši atvēlēto laiku un mums vēl ir jābeidz šī viedokļu apmaiņa. Un jāparedz arī laiks paplašinātāji prezidijas sēdēji, lai pārunātu arī jautājumus ar augsto pārstāvu. Tātad eh, šī eh, viedokļu apmaiņa paredzēta ar eh, augst, Eiropas Savienības augsto pārstāvu ārlietās. Labi, tad varam sākt mūsu šo viedokļu apmaiņu. Es tad vēlos sveikt ārlietu ministru. Šī komiteja, kā arī delegācija mašriku valstīm, eh, tad jūs vārā vēlamies jūs sveikt šeit, tad pāris vārdu ievadam. Acim redzot, eh, šodien ir tad viens gads no brīža, kad jūs iepriekšējo reizi viesojāties parlamentā. Tas ir ne tikai simboliski, bet arī uh, kā fakts pierāda to, ka gan mēs, gan jūs piešķiram īpašam lomu mūsu sadarbībai, un Eiropas parlaments eh, seko notikuma attīstībai jūsu reģionā. Un tieši tādēļ mūsu komiteja uzskatīja, ka vajadzētu no jauna at, atsākt darbu tuvo austrumu darbu komitejai. Un mēs e, labprāt uzklausīsim jūsu viedokli par miera procesu un sarunām palestīniešiem, kur jūs valsts ir kā starpnieki. Ir vairāki jautājumi, kas joprojām nav atrisināti attiecībā uz tuvējiem austrumiem. Tāpēc Mahmūds Abasī, palestīniešu prezidents, eh, veids šīs pārunas ļoti līdzsvaroti bet visdrīzāk viņš netiks pārvēlēts, un mēs pagaidām nezinām, kad arī būs e, konkrēti šīs nākamās vēlēšanas. Šobrīd ir izsludināts moratorijas uz e, Izraēlu, uz šīm apmetnēm, bet e, pagaidām, cik saprotam, tas nav vēl galīgs lēmums. Izraēlas valdība izslēdza austrumu Jeruzālemi un arī attiecībā uz konfliktu risinājumiem eh, šīs, eh, šī nepieciešamība panākt vienošanos kļūst aizvien neatliekamāka, un tas eh, sasaucās arī, arī vidus jūras Eiropas Savienības ārlietu ministru padomē apspriest to un jūsu valsts ir priekšsēdētāji lomā šobrīd eh, šajā um, Eiropas Savienības un Vidusjūras valstu eh, Eiromed padomē, un tas pa, mums var palīdzēt risināt šos notikumus. Nu tad šobrīd došu jums vārdu, tā kā lūdzu, došu jums vispirms vārdu, pēc tam arī deputātiem iespēju uzdot jautājumus. Lūdzu. Thank you. Thank you, President. Tas really. Paldies, priekšsēdētāji. Eh, man tiešām šī ir laba eh, iespēja atkal pēc pagājušiem 12 mēnešiem ierasties šeit un runāt ar jūsu komiteju, kas eh, pierāda mūsu vēlmi stiprināt attiecības ar Eiropas parlamentu. Ņemot to vērā, es vēlos uh, paust arī to, ka nāku no pasaules eh, reģiona, ko es varbūt ne, negribētu dēvēt par uh, tādu grūtību pārņemtu reģionu, bet gan tādu reģionu, kas mēģina pārvarēt šīs problēmas, risināt tās. Kā jūs ļoti pareizi uzsvērāt problēmas attiecībās ar Palestīnu un Izraēlu, un konkrētāk Arābu izrēliešu eh, domstarpībām, ir viena no problēmām, kas jau ilgstoši nav atrisināta mūsu reģionā bet ir arī problēmas ar Sudānu, kas e, ir visnotaļ problemātiska jau pietiekami ilgu laiku. Tāpat Āfrikas raks, kur mums ir e, visdažādākās e, problēmas saistībā ar Somāliju, ar pirātu darbību šajā reģionā. Vidusjūras Savienība Parīzē šī 2008. gada jūlijā tika dibināta, un kopš tā brīža lēni virzās uz priekšu, kaut arī notiek eh, sanāks uz ministra līmenī, tomēr mums tiešām pietrūkst eh, sekretariāta aktīva darbība, kas eh, tādā veidā varētu veicināt mūsu pieņemto lēmumu īstenošanu. Mūsu reģions ir ļoti svarīgs mieram visā pasaulē, stabilitātei, jo 60% pasaules energoresursu tiek iegūta tieši šajā pasaules uh, reģionā, Arābu pusalā. Tāpat problēma apdraud mūsu reģionu. Tātad eh, konkrēti es runāju par Irānas eh, briestošām domstarpībām ar rietumvalstīm, un es pat neteiktu eh, ne tikai rietumvalstīm, bet tām valstīm, kas ir pastāvīgie biedri drošības padomē, plus Vācija. Visiem šiem jautājumiem ir jāpievērš pietiekam liela uzmanība. Šis ir reģions, kurš ļoti vēlas attīstīties, būt saistīta ar pārējo pasauli, bet tā pašā laikā šis reģions ir ierobežots, jo tajā ir ļoti daudz neatrisinātu problēmu. Es labprāt atbildēšu uz jebkuriem jautājumiem, ko, dārgie kolēģi, man uzdos. Uh, Neatkarīgi no tā, vai tas būtu saistībā ar Palestīnas dialogu, pārunāms ar Palestīnu un Izrēlu, vai, tā būs, vai tie būtu jautājumi par Sudānu, vai jebkuru jautājumu, ko jūs uzskatāt par aktuālu, ko es varu atbildēt. Paldies! Grazie, signor ministro. Eh, do la parola alla... Paldies, ministra kungs. Man izmeties došu vārdu, kur pārstāv Mašrek delegācija, un kurš runās Mario Davidu vārdā. Lūdzu. Jā, paldies. Eh, kā jau es sacīju, es tiešām pārstāvu delegācijas priekšsēdētāju, kurš šobrīd atrodas Lisabonā eh, un eh, veids pārunas par Lisabonas līgumu spēkā stāšanos. Paldies ministra kungam par to, ko jūs sacījāt ievadā. Jūsu ievads eh, liek mums eh, skaidri saprast, ka ir nepieciešams ļoti detalizēti analizēt gan politiskos, gan sociālos, gan citus izaicinājumus, ar kuriem saskarās šis pasaules reģions. Attiecības starp Eiropas parlamentu un Eģiptes varas eh, iestādēm caur Mašreks delegāciju attīstās. Mēs esam uzņēmuši šeit e, jūsu pārstāvis, tāpat arī Eiropas parlaments ir viesojies Eģiptē. Pavisam nesen mums bija tikšanās Kairā un Aleksandrijā. Tas viss parāda, ka ziņojums par šīm vizītēm ir pieejams. Mēs e, samērā tuvā nākotnē arī vēlreiz e, rīkosim nākamās sanāksmes. Nezinu, vai mums e, tagad e, detalizēti jārunā par mūsu konkrētā sadarbību ar Eģiptes varas iestādēm. Manuprāt, mums vajadzētu izmantot visu pieejamo laiku, lai jebkurš no klātesošiem, kurš vēlas uzdot kādu jautājumu, viņiem būtu tāda iespēja un mums veidotos labs dialogs par šiem jautājumiem. Grazie, kolēģa. E... Eh, Paldies. Ļoti labi. Tad varam sākt diskutēt. Salā Franka kungs, lūdzu. Divas minūtes. <clears throat> Paldies, priekšsēdētājs, veicam jūs, ministra kungs. Vēlos uh, sacīt, ka mēs augstu vērtējam jūsu vizīti un jūsu gatavību piedalīties viedokļa apmaiņā ar mums uh, Baštek delegācijā un Vēlos uzteikt daudzos konfliktus, uh, kādi ir bijuši mūsu, mūsu starpā, kurus, kurus uzsāka mūsu uh, Uh, bijušais parlamenta priekšsēdētājs Peterings, kā arī sadarbību tirzniecības ziņā ar uh, jūsu valsti. Un, manuprāt, jūsu valsts loma reģionu konfliktā ir ārkārtīgi svarīga. Un šajā sakarā es gribēju zināt, ministra kungs, kā jūs skatāt uh, ad, Amerikas ad, administrācijas iesaistīšanu šajā konfliktā, kas uh, Es starp citu atgādināšu jau, ka Strasbūrā mēs eh, Peterinkungu vadītie darba grupā, kā jūs redzat, šobrīd situāciju eh, konfliktam vidējos austrumos un kādi ir iemesli jūsuprāt, kas eh, kavē sārunu atsākšanu. Un šajā sakarā priekšsēdētāji būtu interesanti arī uzzināt, kādas ir perspektīvas Eh, tam, lai Palestīnas jautājums varētu tikt atrasināts pēc grūtībām, ar kurām mēs esam eh, saskārušies. Un arī noslēgumā priekšsēdā eh, ministra kungs es gribētu zināt, kā ekonomiskā ziņā jūsu valsts ietekmē ekonomiskā krīze un kāda ir jūsu valsts sadarbība starptautisko kriminālu tiesu. Paldies! Grazie, onorevole Salafranca. Anche... Paldies, Salafranca kungam! Jūs arī pieturēties pie divām minūtēm. Opiela kungs. Priekšsēdētāj, jūs, eh, ministra kungs, jūs runājāt par eh, eh, Vidusjūras Savienību un arī mēs konstatējām, ka ir šeit zināma stagnācija vērojama. Un mūsu parlaments jau labu laiku ir ar neizpratnī vērojušo situāciju un ar bažām, jo mūsu iespējas ir tāds, ka e, Vidusjūras Savienības projekts, e, e, kur līdzpriekšsēdētāja ir jūsu valsts kopīga ar Francijas pre prezidentu, ir ar pragmātiskāku pieju, ar konkrētāku pieju attiecībām starp Eiropu un e, pārējām vidusjūras dienvidu valstīm. E, projektu e, savienība, kā to izteicās nosauc Francijas prezidents Sarkozy. Un tik tiešām šķiet, ka struktūra šķiet daudz vieglāk ievainojama šajā situācijā, ņemot vērā Izraels eh, un Palestīnas eh, konfliktu, kas eh, nav veicinājis daudzpusējās sadarbības projektu Barcelonas procesā. E, kur labāk tika skatīti, e, skatīts konjunktūras izmaiņas krīzes laikā. Un tāpat ir bijušas pārtrauktas sanāksmes ar jūsu kolēģiem e, Stambulā un arī atsevišķas bijušas ir ministru līmeņa sanāksmes, taču ļoti sarežģītas un būtu nepieciešams jauns impulss un skaidrojums. Es gribētu, ministra kungs, lai jūs komentētu, kā jūs skatāt šo situāciju, it īpaši izceļot ļoti kritisko problēmu, kādas ir attiecības, kas būtu jāveido attīstot eh, vidusjūras savienību un kā tas varētu palīdzēt vidējo austrumu eh, konfliktu, kādā veidā tas varētu eh, vai nu palīdzēt atrisināt šo konfliktu, vai arī tas varētu eh, vai E, savukārt procesā atrisināšanas no savas puses varētu pātrināt vidusjūras procesu. Paldies, kolēģi, neic uz divām minūtēm. Monsieur le Président, merci beaucoup. Priekšsēdētāji, e, paldies, ministra kungs, e, vēstnieku. Es mēģināšu izteikties maksimāli īsi un es gribētu Eh, uzdot jautājumu par Palestīnas krīzi un par to faktu, ka no vienas puses ir Palestīnas pašpārvalde. Eh, Jordāns upes rietumkrastā, no otras puses ir Hamas Gazā, un mēs zinām, ka E, Ēģipte dara visu, ko tā spēj, lai panāktu samierināšanos. Varbūt tas ir tāds ļoti skaļš vārds vai sapratnis starp šīm abām pusēm. Vai jūs varētu e, mums pastāstīt, kādu risinājumu perspektīvu jūs redzat, vai arī jūs domājat, ka pilnīgi pretēji abas puses Palestīnas, ja tā varētu to, to tā nosaukt, no vienas puses un pretējā puse. Um, um, Eh, padarā stingrāk savas pozīcijas, tādējādi apgrūtinot konflikta risināšanu pēc būtības starp palestīniešiem un Izrēlu. Un eh, iespējams, ka eh, mēs kļūstam mazliet ciniski un sāktam uzdot sev jautājumu, kam no tā ir labums, ka Hamas no vienas puses un, un, un pretējā puse nevar, eh, nevar rast nekādu risinājumu. Paldies! Grazie, Lorevole Neit. Paldies, Neitas kundze. Puerte, kungs, divas minūtes. Puertas. Eh, muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Paldies priekšsādātājiem, paldies arī ministra kungam par to, ka viņš ir ieradies. Man ir divi ļoti īsi jautājumi. Vispirms attiecībā uz to, ko Ēģipte domā par uh, Šveices nesenā referenduma rezultātiem attiecībā uz minoritēm. Un vai Ēģiptes minoritāte ir nobežījusies par to? Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums ir saistīts ar Izraels-Palestīnas konfliktu. Eiropas Savienība nepiedalās sarunās ar savu iniciatīvu. Šobrīd sarunas ir pārtrauktas. Šajā gadījumā Ēģipte ir privileģēts partneris Eiropas Savienībai, tāpēc uzdodu jautājumu, un jautājums nebūs, ko Ēģipte ir izdarījusi lietas labā, lai panāktu politisko risinājumu, balstoties uz skaidriem principiem. Tos došu jautājumu, ko Ēģipte ir izdarījusi attiecībās ar Eiropas Savienību, lai Eiropas Savienība varētu uzņemties skaidrāku lomu attiecībā uz Palestīnas iedzīvotāju tiesībām veidot savu valsti. Paldies! Portas kungs, lūdzu Petringa kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Cik jauki, ka Ēģiptes ministrs ir klāt, vēlos arī teikt, ka mēs tiešām saprotam un novērtējam to, ko Ēģipte dara miera saruna procesa tuvējos austrumos. Nu, varam teikt, ka diemžēl rezultāti nav pārāk spīdoši, bet mēģinājums notiek. Un varu teikt, ka Ēģipte no savas puses izdarīs diezgan daudz. Vēlos runāt tieši par Izraēlu un Palestīnu un par attiecībām starp šīm divām valstīm. Es runāju par to tieši tādēļ, ka mums tagad ir ciemiņi, nevis eiropieši. Mēs nevēlamies pieļaut, lai Izraēlas drošība tiktu apdraudēta. Un kad mēs runājam, kad mēs dzirdam, kad Irānas prezidents saka, ka holokausts nav noticis un uh, Izraels eksistence arī ir apšaubāma, tad mums šķiet, ka tas tiešām nav pieņemams un pret to ir jāvēršas. Tas bija pašā sākumā, ko es gribēju teikt, bet no savas puses vēlos teikt, ka nav pareizi pieņemt to, ka Izraela turpina būvniecību mm, ārpus Jeruzalemes un nebūtu pareizi atļaut šādu situāciju, jo ja gan Izrēla, gan arī citas valsts, kā piemēram Palestīna, ja šīs valstis nerīkosies saskaņa noteikumē. Tātad gan Izrēlē, gan Palestīnai ir jānodrošina tiesības dzīvot savās robežās. Un manuprāt, šobrīd ir visīstākais laiks, lai ANO atkal risinātu būvniecības jautājumu, lai nesanāktu tā, ka tiktu uzbūvētas mājas, un tādā veidā tiktu apdraudēt Palestīnas eksistence. Paldies! Paldies Pētringa kungam! Monica kungs, divas minūtes. Paldies, priekšsēdētā, paldies, ministra kungs, par klātbūtni šeit. Es gribētu pievienoties tām bažām, kurus jau pauda kolēģi par Vidusjūras Savienību, eh, kur līdz priekšsēdētāja ir Ēģipte. Kādas ir perspektīvas, lai uzsāktu sekretariātu Vidusjūras Savienībai? Otrs jautājums eh, Ēģiptes sakarā. Eģipte e, pauda ieinteresētību padziļināt attiecības ar Eiropas Savienību tādās jomās kā e, e, attīstība, tirdzniecības attīstību stiprināšana, es gribētu, un izpēte. Es gribētu zināt, vai šeit ir perspektīvas, lai Ēģipte iegūtu advancēto statusu attiecībās ar Eiropas Savienību, līdzīgi kā mēs iepriekš runājām sanāksmē ar Māroku, vai ir perspektīva šajā ziņā. Paldies! Grazie, onorevole Munit. Paldies, Munits kundzei. Vaigla kungs, divas minūtes. Grazie, prezidente. Eh, spoštovani gospod minister, eh, ne. Paldies, priekšsēdētāji. Tas, ka Palestīnā nav vienotības, tas mūs ļoti traucē. Jūs vairāk nekā jebkurš cits varētu palīdzēt atrisināt šo problēmu. Bet dažreiz rodas sajūta, ka vienotības trūkums tiek uzskatīts par iespēju slēpt politikas attiecībā uz Izrēlas, uz Izrēlas nostāju kā par notikušo faktu. Ministra kungs, jūsuprāt, kāda ir Eiropas Savienības loma? Kāda ir Eiropas parlamenta loma? Tagad mums ir Lisabonas līgums, kas ir stājies spēkā. Mums vairāk vāras nākotnes procesos. Mālos pajautāt, par ko šobrīd notiek sarunas starp Ēģipte un Izrēlu, tad, kad jūs runājat par mieru procesu. Paldies, Vaiglakungs! Kēlama kungs, divas minūtes. Priekšsēdētāji, vēlos teikt, ka Eģiptes loma tiek novērtēta, jo tā ir. Tas ir stabilitātes faktors vidusjūras reģionā. Vēlos arī teikt, ka Eģiptes diplomātu apņemšanās attiecībā uz reālo mērķu piepildījumu ir arī apsveicama, jo Eģipte ir mēģinājusi risināt Izraels un Palestīnas konfliktu. Mēs visi esam nobežējušies par situāciju Gazā. Un tas, kā Gazas josla tiek izolēta no kaimiņu reģioniem. Eģiptei ir viens šķērsošanas punkts. Un varbūt šeit kļūdos, bet nu jau divas gadus šis punkts ir slēgts. Kā Eģipte var risināt šo situāciju un atvieglot situāciju Gazā? Un uh, un palīdzēt tai nebūt izolētai no pārējais pasaules. Paldies, Kelama kungs! Ročeka kungs, jums ir divas minūtes. Paldies! Ministra kungs, man ir jautājums par Afganistānu. Amerikas prezidents pavisam drīz paziņos par to, ka Amerikas karavīru skaits tur būs palielināts. Mūsu kolēģis no, Bris, no, no Anglijas arī apsolīja vēl kādus 300 karavīrus. Kāds ir jūsu? Viņš apsolīja vēl 500 karavīrus. Un tad jautājums ir, kāda ir jūsu attieksme vai jūsuprāt militārā spēka esamība un palielināšana ir risinājums? Jūsuprāt, kāda ir jābūt stratēģijai, varbūt ir jāizved kara spēks vai arī kādi citi varianti? Kāds ir jūsu viedoklis? Paldies, Raučeka kungs! Pārvanovas kundze, jums ir divas minūtes. Paldies, priekšsēdētē! Ministra kungs, man ir divi jautājumi. Un vēlos runāt vispirms par Irānu. Vairāk kārt ir atkārtojušies gadījumi, kad no Irānas nāk kuģi un nonāk Hizbollah rokās ar munīciju. Pirms pāris nedēļām Irānas ministrs teica, ka tas tā tas nav un ka šī informācija nav precīza. Vēlos uzzināt, ko jūs par to domājat. Un vēl viena lieta - Irānas augstākā līmeņa ierēģi ir teikuši, ka viņiem ir skaidri atomenerģijas izstrādes mērķi, un tad, ko jūs par to domājat? Liels paldies! Gvalteri, kungs, jums ir divas minūtes. Paldies, ministra kungs! Jūs pieminējāt Āfrikas ragu un Somāliju. Un attiecībā uz Atalantas misiju. Eiropas Savienība šeit piedalās un arī Eiropas parlaments atbalstīja Atalantas misiju. Un mērķis tiešām ir apkarot uh, pirātu darbības saknes, nevis tikai sekas. Un Eiropas Savienība izvērsīja savu misiju Somālijā. Ko jūs domājat par Džibūtī procesu? Cik tālu šis process ir ticis? Un ko Šeit var darīt Eiropas Savienību un Āfrikas Savienība. Attiecībā uz reģionālo risinājumu Somālijas krīzei. Paldies Gvalterī kungam, un pēdējais runātais, kas pieteicies, ir Dakula kungs. Jums ir divas minūtes, lūdzu. Paldies! Vēlos. Gribētu uzdot jautājumu ministra kungam, ņemot vērā to, ka Eģipte ir ļoti svarīgas sarunas, eh, eh, ļoti nozīmīga loma. Viens no jautājumiem, ko, kurus parlamentā mēs esam domājuši organizēt uzklausīšanu divos gadījumos. Un tiekoties ar Gilacā karavīra, Izraels karavīra Gilatas Salī ģimeni, kādā veidā eģiptieši varētu palīdzēt eh, atbrīvēt šo situāciju, jo šis jautājums ir ļoti liela nozīme, lai atrisinātu situāciju tuvajos austrumos, un es jums lūdzu palīdzību, lai Eģipte varētu būt kā modelis šajā konkrētajā gadījumā. Grazie, onorevole Takula. A questo punto. Paldies Takulkungam. Ministra kungs. Tagad jums ir iespēja atbildēt. Jūs saņēmat arī daudzus jautājumus un labprāt uzklausīsim jūsu atbildes. Thank you, President, but, uh... Paldies, uh, priekšsarētāji, vai tie ir visi jautājumi, uz ko man jāatbild? Ja tie tiešām ir visi, tad es labprāt to arī darīšu kaut vai līdz pusnaktī, ja jūs tam neiebildīsiet. tad sākšu tādā secībā, kā jautājumi tika uzdoti. Man tika vaicāts, kāds ir viedoklis attiecībā uz jauno ASV valdību un par pārunu procesu uzsākšanu. Es teiktu, ka ASV valdība ir izrādījusi labo gribu, lai panāktu rezultātus. Un jau no pirmās dienas, kad eh, ASV prezidents Obama stājās savā amatā, jau nākamajā dienā tika nozīmēts senators Džordžs Mičels kā īpašais pārstāvs. Un senators Eh, atkal un atkal ieradās uz sanāksmēm. Un mēs redzējām, ka ASV valdība koncentrējās uz to, ka mēģināja uzsākt šo procesu, panākot zināmu saprašanos starp ASV un Izrēlu, aicinot Izrēlu pilnībā apturēt apmetņu paplašināšanos, tā skaitā Austrum Jeruzālēmē, un apmaiņā pret to arābu valstīm, kurām šobrīd nav savstarpējo attiecību, tad sāktu virzīties uz priekšu, izveidojot attiecības ar Izraelu vai vismaz eh, sākot kādus pasākumus šajā virzienā. Mūsu nostāja Eģiptē bija tāda, ka ja jau ir jū, tāda jūsu vēlme risināt šo problēmu tieši no šāda skatu punktu, labi, mēs jūs atbalstīsim. Tomēr Ēģiptes nostāja vienmēr ir bijusi tāda, ka koncentrēsimies uz pašu galveno. Paskatīsimies, kā ASV, Eiropas Savienība, Krievija, ANO, kā visiem kopā izdosies saprast, kāds tad ir mērķis šīm apmetnēm, un pamatā mēs koncentrējamies uz Palestīnas valsts robežām. Ja cilvēki piekrīt Palestīnas valsts izveidei, tad vienosimies jau no paša sākuma uz to, kur būs šīs valsts robežas. Pēdējo mēnešu laikā ir bijušas diskusijas par Izraēlu atkal pārņemtām teritorijām, kas ir bijušas uh, iepriekš okupētas. Un tad uh, šīs teritorijas būs tādas pašas uh, eh, pēc lieluma, kā tās teritorijas, kas tika okupētas 67. gada jūnijā. Tad Eh, palestīnieši zaudēja Izrēlai 6260 kvadrāt kilometrus. Tas nozīmē, ka Izrēla ļaus palestīniešiem tieši tikpat daudz zemi aizņemt. Ja tā tas ir, tad vienalga, kas atrodas šajās robežās, attiecīgi gan Izraels pusē tā ir Izraels valsts un palestīniešu pusē Palestīnas valsts. Tā būtu vienkāršākā pieeja. Šobrīd mums ir Izraels premjerministra paziņojums pieejams, kurā viņš saka, ka Izraela ir gatava piemērot moratoriju attiecībā uz rietumkrastu un eh, viņš to, diemžēl, eh, nodēvēja par eh, jūdiešu Somāriju. Tad, ja jūs to tā saucat, tad jūs noteikti neatzīstat viņus par palestīniešu teritorijām, un tā to nevar darīt. Jums skaidrs būtu jāpasaka, ka mēs pārtrauksim būvēt apmetnes rietumkrastā, jo tā ir tā teritorija, kas tiks atgriezta palestīniešiem. Jo, ja jūs to saucat par jūdešu samāriju, tad kādā veidā jūs varēsiet pēc tam atdot palestīniešiem savu teritoriju, kā jūs to esat nodēvējuši. Otra lieta, ko mēs konstatējām, ir tā, ka Izraels premjerministrs sacīja, ka Jeruzālēm ir Izraēlas suverēnums galvaspilsēta, un Izraela ir 67. gadā pievienojusi sev austrumu Jeruzālemi, un šeit nekāds pārunas nav iespējams. Ja Palestīna piekrīt sākt sarunas uz šāda priekšnosacījuma, tad tā, tādā veidā izrēlieši Tad tādā veidā palestīnieši atstātu eh, Jeruzalemes austrumu daļu, kas ir eh, vēsturiski arābu teritorija, Izraels rīcībā, un to noteikti palestīnieši nedarīs. Tā, tā mēs eh, redzējām, kāda nosacījuma tika izvirzīta palestīniešiem no Izraēlas puses, un šobrīd esam nonākuši uh, strupceļā. Miera process nevirzās, nekas netiek darīts, Viss ir apstājies. Jūs iespējams jautāsiet, kā tad varam iziet no šīs strupceļa. Es tad kā Eģiptes ārlietu ministrs varu sacīt, ka, manuprāt, iziet no šīs situācijas, kā viena iespēja būtu lielvaras, kā ASV, Eiropas Savienība, Krievija, izlemtu, kā parametri šīm apmetnēm tiktu noteikti paziņojumā, ko pieņemtu šīs četras lielvaras un pieņemtu ANO drošības padomu. Un es nedomāju, ka ar to kādu uzspiestu risinājumu. Tas, ko es gribu pateikt, ir, ka ir nepieciešams vienoties par parametriem apmetnēm, vienoties, ka Palestīnas valsts tiek izveidota, šai Palestīnas valstī ir nepārtraukta teritorija, tā nav sadalīta atsevišķās daļās, kur pa vidu būtu Izrēliem piedaroši ceļi bet gan Palestīnas nepārtraukta teritorija, tātad tā teritorija, kas tika okupēta 67. gadā, un šī valsts var dzīvot mierā ar Izrēlu, un tiks nodrošināts eh, viss nepieciešamais eh, drošībai, ka jaunā Palestīnas valsts eh, neradīs nekādus draudus Izrēlai. Un ja mēs varēsim panākt vienošanos par šādiem parametriem, apmetnēm, tad mēs varēsim arī uz šādu parametru pamata, kur lielvara nos, lielvaras nosaka, tad pa Palestīnu un Izraēlu varēs savstarpēji tālāk vienoties. Tālāk par šo, ap, par šo procesu kā tas tiks eh, risināts eh, ANO attiecībā uz mieru procesu. Lībija, kas ir dalībniece eh, vismaz līdz šī decembra beigām ANO drošības padomē. Tātad pēdējo desmit dienu laikā viņi mēģināja ierosināt rezolūcijas e, projektu, ar ko tiktu apturētas e, apmetņu veidošana palestīniešu teritorijā. Vienkārši, lai apturētu palestīniešu teritorijā šīs apmetņu veidošanas. Jo, ja tas netiek apturēts, tad jau pašiem palestīniešiem vairs nekas neatliks, kur izveidot savu valstu. Un viņi neieguva deviņas atbalsta balsis un līdz ar to nevarēja iesniegt šo rezolūcijas projektu. Tā kā mums ir nepieciešams tiešām nopietni pieiet šo apmetņu izbūves apturēšanai, jo tad vienkārši kādā brīdī divu valstu savstarpējās risinājuma atrašana nebūs vairs iespējama. Mums ir trīs iespējas, kā mēs varam rīkoties, tā vismaz man šķiet gan mums, gan jums, tātad ikvienam. Tātad varam turpināt pašreizējo pieeju. Mēs vienojāmies par risinājumu starp izrēliešiem un palestīniešiem tādā veidā, kā es to izskicēju jums. Ja mums tas neizdodas, tad paliek vēl divas iespējas. Viena būtu tāda, ka kara darbība tiek turpināta. Un tas būtu ļoti bēdīgais risinājums, ko mēs principā novērojam jau pēdējos 15 gadus ar bojā gājušiem. Tas principā liek um, ļoti negatīvi vērtēt šādu iespēju, un neviens negrib to. Un pēdējā iespēja, kas manuprāt paliek, tātad Protams, ka iepriekšējā iespēja rada hausu. Gan mūsu valstī, gan Jordānijai, Sīrijai. Tas viss ir tikai vienīgi negatīvi. Negatīvi arī Eiropai. Jo vidusjūra. Šis reģions ir tepat pāri vidusjūrai. Līdz ar to paliek tikai viena pēdējā iespēja kas ir viena valsts divām sabiedrībām. Vai Izraēla pieņems? Nē, viņi nepaņē, nepieņems šādu iespēju. Vismaz šobrīd viņi neizskat tādu iespēju. Tātad šobrīd no mums visiem ir nepieciešams izdarīt spiedienu Izraēlas virzienā, apturēt šo apmetņu izbūvi, ļaujiet palestīniešiem veikt pārunas, nevis uz jūdeju samāru risinājumu, bet gan apturot apmetņu izbūvu rietumkrastā. Balstoties uz mieru, es varbūt neteiktu miera procesu, ja mēs to tā sauksim, tad tas vienmēr tā arī paliks. Tad, kad e, es biju ministru vietnieks 91. gadā, tad es e, Madridē biju kopā ar ministru eh, sanāksmē, un mēs runājam par to, ka mēs vēlamies aktivizēt mieru pārunas, un um, ministrs teica, es eh, vedu pārunas ar palestīniešiem desmit gadus, un viņi neko nav pieņēmuši no manis. Šī problēma tikai pieaugs ar katru dienu, ja mēs nerīkosimies. Un jums ir iespēja paust savu viedokli, Eiropai ir liela eh, loma, viņai ir potenciāls. Šobrīd jums ir vienotība, kas veidojas vēl un attīstās, jums parlaments ir, kas var paust savu varu. Tas būtu par mieru procesu sakāmais. Kas attiecas uz uh, Palestīnu? Mēs uh, maksimāli cenšamies uh, virzīt šīs pārunas, esam panākuši zinām vienošanos, kas ļautu gan Hamas, gan Fatha strādāt kopā līdz brīdim, kad notiks vēlēšanas. Tikko vēlēšanas notiek, tad attiecīgais uzvarētājs veido valdību. Un tālāk jau virzamies uz priekšu. Jo šo, šobrīd eh, valdošās attiecības eh, bojā izredzes uz mieru, izredzes uz vienotību palestīniešiem, un kalpo tikai par labu Izrēlai. Jo, ja palestīnieši nav vienoti, izrēlieši uzvar. Tas ir tikai un vienīgi loģiski un dabīgi. Tad šo cenu maksās ne, nevis tikai palestīnieši vai tikai izrēlieši, bet gan mēs visi. Palestīnas eh, pašpārvalda parakstīja šo vienošanos, Hamas atteicās to parakstīt, izvirzot protests pret, eh, at, un iebildes pret atsevišķiem punktiem. Cerams, ka mums drīz izdosies atsākt tādu Eģiptes iniciatīvu, lai Hamas tomēr piekristu šai vienošanās. Cerams, ka drīz mums izdosies pārliecināt viņu parakstīt šo vienošanos. Pats svarīgākais ir tas, ka līdz 24. janvārim nebūs neviena legālas Palestīnas varas iestādi. Parlaments nav leģitīms, prezidenta institūts arī nē, tā kā neviena ne varas iestāde nebūs legāla un leģitīma. Izņemot, ja šobrīd viņi paziņo, ka viņi izdos prezidenta rīkojumu, balstoties uz viņu pamatlikumu, ka ikvienam, ikvienai pusē tiek nodrošināts viņa tiesības līdz brīdim, kad tiek panākta vienošanās. Vai tas ir iespējams? Es domāju, ka tas ir iespējams. Tāda iespēja pastāv. Un esmu pārliecināts, ka mēs darīsim visu iespējamo, lai viņus atbalstītu, jo kamēr nav vienotības, ir absolūts haoss. Tas būtu par eh, Palestīnas situāciju. Konstatēju, ka ir samērā daudz jautājumu par Vidusjūras Savienību. Vidusjūras Savienība nav nonākusi stagnācijā. Tā tiešām nevar teikt, ka viņi būtu stagnācijā. Tomēr viena sanāksme īsti nenotika. To, savukārt visas pārējās plānotās sanāksmes gan par vidi, gan par ūdens saimniecību, par tehnoloģijām, viss notiek. Stagnācija bija eh, ar sekretariātu izveidi. Ja nav sekretariāta un nav ģenerālsekretāra, tad nav arī faktiski iespējas ieviest uh, Eh, projektus un pāraudzīt projektu ieviešanu. Ir seši galvenie projekti, uz kuriem mums ir jākoncentrē savu uzmanību. Parīzē svētdienā man bija tikšanās ar Francijas, kā arī Spānijas ārlietu ministru. Spānija kā nākamā prezidentūras eh, pārstāvu un Francija kā eh, šīs iniciatīvas līdzpriekšsēdētājiem. Uh, Un, manuprāt, eh, tās lietas, kuras mēs apspriedām, liek man domāt, un šobrīd es eh, stingrāk to nevaru formulēt, tā drīz nedēļu, tuvāko nedēļu laikā mums izdosies eh, nodrošināt to, ka sekretariāts sāk savu darbību, un tad mēs panāksim arī eh, sapratni par to, kā eh, darbosies sekretariāts ar sešiem vietniekiem. Tas būtu attiecībā uz Vidusjūras Savienību. Man neliekas, ka Palestīnas-Izraels konflikts ietekmē šo iniciatīvu. Kādēļ? Tādēļ, ka iniciatīva galvenokārt koncentrējās uz tādiem projektiem, kas e, sniedz labumu Eiropai un vidusjūras reģionam konkrēti, nevis uz politiskajiem jautājumiem koncentrēt iniciatīvu. Politiskie jautājumi nāk kā papildus e, ieguldījums, kas varbūt ļautu uzlabot situāciju bet eh, mums pat eh, būtu iespēja panākt gan palestīniešu, gan Izraels eh, ģenerālsekretāru vietnieku. Viņi sēdētu pie viena galda katru rītu, strādāt kopā ar ģenerālsekretāru, ar saviem kolēģiem, lai veicinātu to, ka iniciatīva tiešām arī darbojas. Bija jautājums arī par Ēģipti un ekonomisko krīzi, kā šī krīze ir ietekmējusi mūsu ekonomiku. Mūsu ekonomika līdz 2008. gadam attīstījās aptuveni 7,2-7,3% IKP pieaugumu. Un nu, mēs plānojām 8% pieaugumu līdz 2009. gadam. Un nu, mēs uzskatījām, ka tās lietas, kas mūs ierobežo, principā ir tikai vienīgi dzelzceļu un lielceļu pieejamība, ja mums būtu pietiekama dzelzceļu un uh, lielceļu, tad mēs varētu nodrošināt lielāku izaugsmu, jo ostas ir uzlabotas tik lielā mērā, ka mēs varētu gan eh, importu, gan eksportu nodrošināt. Tā kā ierobežojums tiešām bija dzelzceļu un lielceļu. Un mēs darījām visu, ko varam, ar ļoti ambiciozu plānu. Tad iestājās krīze. Un izaugsmē nokrita līdz 4,3-4,4% šogad. Daži no jums teikti 4,4% tas ir ļoti labi. Jā, bet e, jums jau jāskatās, kāds bija iepriekšējais līmenis. Mēs cerējām 8, 9% sasniegt, nokritām līdz 4,4. Tātad tas būtu attiecībā uz ekonomiku. Tālāk e, bija jautājums par mošajām un minaretiem e, Šveicē. Tad tiešām man skumji runāt par šo jautājumu. Tas noteikti ietekmēs arī to, kā cilvēki e, izturas viens pret otru mūsu reģionā pasaules. Pēdējos 10-15 gadus mēs runājam par dialogu starp dažādām kultūrām, reliģijām. Tiešām tiek veidots šāds uh, dialogs ar, ar Spāniju, Turciju. Un ANO ģenerālsekretārs ir eh, piedalījies diskusijās Aleksandrijas eh, bibliotekas sakarā uh, Un um, šie jautājumi tiek risināti, un pēkšņi mums sejā uh, tiek visai uh, islāma sabiedrībai iemests šāds uh, Šveices referenduma rezultāts. Man skumji lasīt par to, ka atsevišķi cilvēki vairākās Eiropas valstīs mēģina rosināt, virzīties tieši šādā virzienā. Ja tas tā arī notiks, tad maigi izsakoties, tas būs skumji. Un tas parādīs, ka atsevišķas sabiedrības nav pietiekami atvērtas un atsevišķas sabiedrības sniedz Eh, it kā padomus, kā labāk citām valstīm rīkoties, bet tā eh, pašā laikā paši to nespēja darīt. Tā kā mums jābūt ļoti piesardzīgiem šajos jautājumos. Kā tas eh, ietekmēs Ēģiptes diasporu? Nu, nekā. Jebkurš, kurš ieradīsies Ēģipti, redzēs baznīcas it visur, un mēs neuzskatām, ka Eh, mums šī mina, eh, diaspora būtu mina, minoritāte eh, Eģiptē, jo vi, mēs viņus uz, uztveram par eģiptiešiem. Viņi bieži vien ir daudz vairāk pēc savas būtības eģiptieši nekā citi varbūt. Viņi visnotaļ ir Ēģiptes pilsoņi, viņi eh, arī dien eh, Ēģiptes armijā, viņi strādā ārlietās, pasniedz arī universitātēs. Es neredzu nekādas problēmas eh, šai sakarā. Uh, the, the elevation. Jautājums par attiecībām starp Ēģiptu un Eiropas Savienību. Mēs strādājam šajā virzienā. Eksistē komiteja, ko izveidoja Ēģipte un komisija, lai strādātu kopā, lai sagatavotu sadarbības paplašināšanos un padziļināšanos, un būs arī asociācijas padome 26. un 7. aprīlī, lai redzētu, cik liels progress ir panākts. Un es ceru, ka līdz tam gadam mēs tiešām varēsim arī uzlabot attiecības. Eiropas Savienība Ēģipte ir ārkārtīgi svarīga partnere. Mūsu lielāka tirzniecības partnere ir Eiropa. Tā pašā laikā es domāju, ka Ēģiptes svarīgums arī tiek atzīts. Es domāju, ka nav pat jāatgādina jums, ka Ēģiptē mēs bijām Romas impērijas sastāvā pirms Eiropieši kļuva Romas impērijas sastāvdaļas. Mums bija attiecības ar Spāniju, ar Kipru, ar Romu, ar Grieķiju, ar Maltu. Un daudzi, daudzi mūsu vārdi lielākoties ir atvasināti no grieķu vai itāļu valodas, un tāpēc arī attiecības starp Ēģiptu un, Eir un Eiropas Savienību vai arī Eiropas Savienības dalību valstīm, kas atrodas ap vidusjūru, šīs attiecības ir tiešām pietiekami veiksmīgas, un varam teikt, ka mums nav nekāda ierobežojuma attiecībā uz uh, mūsu sadarbības paplašināšanu. Runāju par Afganistānu. Nav viegli atbildēt šo jautājumu. Bet atbildēšu. Jo jautājums ir uzdots. Afganistānas jautājums netiks atrisināts ar varu. Vāra ir tikai viens no komponentiem, bet ir jābūt arī skaidrai virzībai uz politiskiem, sociāliem, ekonomiskiem līdzekļiem. Jā, tiks piemērots militārais risinājums, tad nebūs ri risinājuma nekad. Un vienkārši palielināsies vārdarbība. Un afgāņus nevar ar vāru pakļaut, jo viņi skatās uz ārzemniekiem kā uz ienaidniekiem. Un, ja Afganistānas teritorijā atradīsies ārzemnieki, tad viņš vienkārši cīnīsies pretī. Ticiet man, cīnīsies pretī. Ko var darīt lietas labā? Ja tiešām ir nepieciešams pa palielināt militāro klātbūtni, to var darīt tikai uz ļoti īsu laiku, līdz tam brīdim, kad ir izveidot iekšējie spēki, kurā darbojas vietēji iedzīvotāji, un lai šie spēki varētu nodrošināt kontroli. Un, protams, nevajag arī kontrolot absolūti visu valsti, jo pat arī tajā brīdī, kad bija vietējais monarhs un padomju savienība nolēma iejaukties arī tolaik bija grūti kontrolēt šo valsti. Tātad ir jāpanāk atbilstoša izpratne un jāvienojas ar spēkiem, kas atrodas šajā valstī. Un teikšu arī, runājot par šiem dažād, dažādiem spēkiem, tie visi tiešām atrodas valsts iekšēnē. Esmu strādājusi Afganistānas ekonomikas uzlabošanas kontekstā. Es mēģinājusi nodrošināt finansējumu tiem elementiem, kas strādā pret centralizētu risinājumu, un vēl viena lieta, kur es strādāju, ir narkotika tirzniecības kontrola. Narkotika tirzniecība palīdz nelielai sabiedrības daļai, kurai tur nemaz nav jābūt. Gan ekonomiski, gan politiski, gan arī sociāli. Un teikšu, ka militārie risinājumi nav risinājumi. Tā ir sabiedrība, kas balstās uz islāma kultūru. Esiet uzmanīgi, jo, ja Afganistāna kāds no musulmāņiem tiek nogalināts, Marokā par, Marokā par to dzird. Jā, tiek izmantots šaujam ieroči, lai nogalinātu kādu no komandieriem vai līderiem, Tad šajā procesā, procesā tiek nogalinātas ģimenes, teiksim, desmit ģimenes, tad viņi to atcerēsies un nogalinās jūsu puišus. Mums ir bijusi šāda pieredze Jemena 62. gadā līdz 68. Tas mums maksāja tiešām daudz teritorijas ziņā. Tur bija rasu nesaskaņas, etniskās nesaskaņas. Tā ir īpaša sabiedrība, kas ir jāsaprot pirms ienākt tās teritorijā. Palika vēl trīs jautājumi par šalitu, kas ir Izraēlas karēvis šalits. Jā, mēs cenšamies šobrīd risināt šo lietu, piedāvāt paketi, un, protams, arī Izraēla ir nepieciešams no savas puses kaut ko apsolīt. Viņi teica, ka viņi apmaiņā pret šalitu samaksās ar tūkstošu Palestīnas ieslodzītajiem. Kopumā ir 12 tūkstoši, un neviens īsti nezina, kas viņi ir. Tāpēc arī mēs šeit domājam par vienu karēvi, par vienu dzīvību, un es, protams, atbalstu to, ka ir jāizstāv arī šī viena dzīvība. Uh, bet te pašā laikā Izraēlas cietumos ir 12 tūkstoši palestīnas iedzīvotāji. Tātad mēs dodamies uz turieni un vēlamies viņiem palīdzēt, un tas ir jādara abās pusēs. Tas ir humāni un tas atbilst principiem. Jo sanāk tā, ka izrēlieši spēr vienu soli uz priekšu, divas atpakaļ. Tas nozīmē, ka viņi var atlaist tūkstoti, bet tad viņi sāks tad viņi sāk uh, diskusijas par konkrētiem vārdiem, par konkrētām personām, tātad uh, vai kāds, kāda rokas ir aptraipīts ar asinīm vai nē. Uh, es domāju, ka parāk, pareizāk būtu tā, lūdzu pasakiet, kurus atlaist, es tos arī atlaidīšu, jo gal galā šie cilvēki dzīvos rietumkrastā, viņi dzīvos Gazā. Un jā, ir vajadzība vēl šos pašus cilvēkus vienā naktī vienkārši savākt, nu tad to var darīt. Tad pēc kam vajag atlikt risinājumu un izmantot to kā politisko spēli. Izrēlieši apturēja divus kuģus vidusjūrā, aizved uz Haifu. Un iztukšojušos kuģus, kur bija krava. Nav īsti skaidrs, kas tur notika, jo nebija neviena neatkarīga novērotāja. Bet, ja tik tiešām ir kāda krava, kas dodas ar, caur Suecas kanālu, tad mēs iebildīsim jebkurai valstī, kas izmantos šo kanālu, lai sūtītu vielas vai materiālus, kas nav legāli vai arī pret kuģa paziņojumu. Jo, ja tur ir teikts, ka tu, ja tur ir kvieši, tad tur jābūt kviešiem, nevis kādiem ieročiem. Un šobrīd mēs mēģinām meklēt iespējas, kā var redzēt, kas atrodas konteineros. Nu, nevar tā. Kā ir kuģis ar simtiem konteineru, kas nonāk mūsu ostās, kas ir jāpārbauda. Tiešām šis process ir ārkārtīgi dārgs. Un mūsu ostās būs ļoti grūta situācija. Sanāk tā, ka cilvēki izvairīsies no ienākšanas mūsu ostā, bet arī šī procedūra būs ļoti sarežģīta. Mūsu viedoklis attiecībā uz tā saucamajiem desmit instrumentiem bagātināšanai. Es domāju, ka mūsu Irānas brāļi nevisai apmierināti. Viņi teica, ka nevajag to šos instrumentus ieviest. jo es nedomāju, ka viņiem ir nepieciešams desmit bagātināšanas rūpnīcas vai desmit objekti. Kas mums ir svarīgi, ir skaidri pateikt, ka katrai valstī ir tiesības izmantot atomenerģiju mierī, miera mērķos. Tātad valstīm ir jārīkojas tā, lai pārējie varētu uzticēties, bet te pašā laikā ir tiesības saskaņā ar nolīgumu, ka katrai valstī ir tiesības izmantot atomenerģiju miermīlīgos nolūkos. Un ja kāda valsts tiek pieķerta, pieķerta uh, rīkojoties nepareizi, ja šī valsts ir parakstījusi nolīgumu par režīmu, nu tad tā ir cita lieta mūsu pasaules daļā. Mēs gribam, lai būtu izveidota teritorija bez atomieročiem. Un ir tikai viena valsts, tā ir Izrēla, kas nav parakstījusi nolīgumu attiecībā uz atomenerģijas kontroli. Mēs vēlamies, lai Izrēla parakstītu un lai tiešām atbalstītu uh, šo teritoriju, kurā nebūtu vispār nebūtu atomieroču. Mums ir jāvirzās šajā virzienā, un ja tas nenotiek, tad vidusjūras reģiona drošība tiek apdraudēta. Un lūdzu neuzskatiet, ka šajā gadījumā Kipra vai Grieķija ir pasargātas. Tā nebūs. Es uzskatu, ka vislabākais veids ir skaidri pateikt, ka ir teritorija, jādodas pie Izrēlai, pie Izrēlas, pie Irānas, un pateikt, šeit ir starptautiskā kopiena, kas ir teikusi savu vārdu, un jūs, Izrēla, jums ir nepieciešams iznīcināt savus atomieročus, un Irānai ir skaidri jāpasaka, ka tā neplāno